Un tagad gatavošanās Eiropadomes sanāksmai 17. un 18. martā un arī ES un Turcijas samita rezultātiem. Vispirms vārds e, prezidentūras pārstāvei e, mīļajai ministres kundzei, ilgadējai kolēģei Žanīnai Henesai Pešārai. Sirsnīgi sveicam ministres kundzi! Lūdzu. Es, es vienkārši gaidīju. Atvainojos, priekšsēdētāji kungs, nekas, nekas. Uh, Priekšsēdētā kungs, viceprezidenta kungs, cienījamie deputāti, es esmu gandarīta par iespēju jūs informēt šodien par 17. un 18. mārta e, sanāksmi, kas būs saistīta migrācijas un ekonomikas tēmām. Un, protams, arī par iespēju runāt par pirmdienas tikšanos ar Turciju. Vispirms par migrāciju. Mums eh, pūles apturēt eh, migrantu straumes eh, vainagojās tik tālu ar panākumiem, ka šajā te sēdē tika sasniegti labi rezultāti. Eh, Migrāntu krīze joprojām ir būtiska. Eh, griežoties pie šīs te eh, auditorijas, es gribu stāstīt par Eiropas plānu. Vispirms jau par mūsu diskusiju rezultātiem ar Turcijas prez ministru prezidenti. Pirmdienā bija iespēja konstatēt, kāda ir aktuālā situācija Eiropas un Turcijas darba kārtībā. Ir skar skaidrs, ka kopīgā rīcības plānā ir panākts uh, progress. Tomēr mums ir daudz jāstrādā, lai apturētu migrantu straumes, lai apturētu cilvēku kontrabandu un sagrautu kontrabandistu modeli. Šajā gad, kontekstā Turcijas priekš, no, priekšlikumi uh, ir pozitīvi vērtējami. Tagad mums ir jāizstrādā pēc, pie, par principiem. Eh, pirmkārt, atgriezta uh, nelegālos migrantus, otrkārt e, e, vīzas liberalizācija, ceļu kartes aktualizācija, e, treškārt pātrināts 3 miljārdu eiro piešķiršana atbalstam Sīrijas bēgļiem, ceturtkārt jauna sadaļa atvēršanas iestāšanās sarunās ar Turciju, piektkārt Sīrijas teritorijā drošo reģionu iedibināšana nogalināšana un sastkārt apmaiņa, Sīrijas bēgļu apmaiņa viens pret vienu principā. Protams, ka ir vajadzīgs strādāt vairāk ar Turciju, lai uh, pievērsties detaļām. E, prezidents e, Tasks arī pirms uh, 17. 18. marta samita tam pievērsīsies. Ja Turcija izpildīs uh, saistības uzņemties simtprocentīgi visus migrantus, kas ierodas caur Azāru salām, e, mums patiešām būs iespējas īstenot šo te modeli un novērst e, e, humāno katastrofu Egejas jūrā. Tādā gadījumā mēs varēsim arī vērsties pret negaru, neregulēto migrāciju, liekot pretī kontrolēto mehānismu. Protams, pat laban vēl ir pārāk agri paziņot, ka tas ir veiksmes stāsts, jo viss ir atkarīgs no no tālākajiem darbiem. E, nākamajā padomē, ja mēs varēsim turpināt iesākt to ar konkrētiem soļiem, e, tad tas būs pozitīvi. Protams, ka tas ir tikai viens mūsu stratēģijas elements e, sadarbība ar trešajām valstīm ir svarīgs elements, lai vērstos pret migrantu straumēm un arī teroristu iekļūšanu mūsu teritorijā. Padomē ir jāstrādā arī pie priekšlikumiem Eiropas arējās robežas apsardzībai. Es zinu, ka jūs parlamentā esat diskutējuši par priekšlikumiem Lībe komitejā. Es ceru, ka mūsu sadarbība par šīm tēmām būs veiksmīga un pieņemtie lēmumi būs, pieņemtos lēmumus varēs ieviest dzīvē pēc iespējas ātrāk. Jūnija beigās mums ir arī jāpanāk vienošanās ar abām institūcijām. Vakar es runāju arī eh, zinātnieku pabrik, ziņo, referentu pabriku kungu. Un eh, ir patiešām pastāv griba sasniegt šos te mērķus. Eh, tagad runājot par Balkānu ceļu, februārī Eiropas padome vienojās par situācijas Eh, izmaiņu, eh, par situāciju saistībā ar Schengenes telpu, eh, bet bankānu ceļā mēs redzam, ka mēs nevaram vienkārši turpināt to, ka visi tiek izlaisti cauri. Protams, ka tas nav vienkārši, jo tagad mēs redzam, ka ir nepieciešams ātri rīkoties. Mums ir jāizvārās no humanās krīzes, mums ir jānodrošina palīdzība cilvēkiem, Eh, ko tagad šī krīze skari tīpaši bērniem. Februāra padomē komisija izvirzīja priekšlikumu par ārkārtas atbalstu Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti vē, vē, pozitīvi vērtējama iniciatīva. Un, ir e, svarīgi to apstiprināt pirms e, mārta padomes. Kā jau jūs zināt, 2016. E, gada budžetā tika pieņemti arī grozījumi, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu. Grieķijai ir nepieciešams saņemt finansiālo atbalstu, lai justu reālo Eiropas solidaritāti. Otrkārt, mums vajag atrast ceļu Schengenes zonas darbībai. Jūs vakardien jau diskutējāt par e, šiem te soļiem un ir e, svarīgi sasniegt šo te e, mērķi. Nākamais mēnesis būs ļoti būtisks ir skaidrs, ka situācija ir tāda, ka ir nepieciešams rīkoties ātri un vienoti. Marta, ka padomē būs jārunā par visiem šiem te aspektiem, lai orientētos uz rīcību nākamajos mēnešos. E, Tā ir attīstība, kas, kam ir jāpievērš uzmanība mums visiem. Eh, protams, ka Eiropas Savienībai ir arī citi izaicinājumi, eh, proti darba vietas izaugsme un konkurētspēja. Arī tā būs padomes darba tēma. Mums ir jādiskutē par ekonomikas situāciju. Šeit mēs dzirdam pozitīvus signālus, gan uh, kaut arī uh, bezdarbs ir augstā līmenī, tomēr mēs jūtam, ka notiek lēna atpūš, at, atkopšanās no krīzes. Tomēr nekas nenāk eh, pats no sevis un nekas nav garantēts. Visam pamatā ir mūsu pašu darbs. Izaugsmes pētījums eh, ir saistīts ar Eiropas eh, pusgadu 2016. gadā prezidentūra ir eh, pievērš ļoti svarīgu, ļoti lielu uzmanību, lai padomes lēmumi šajā kontekstā tiktu īstenoti. Briseles sanāksmē pirms diviem nedēļām tika pieņemti arī svarīgi lēmumi. Mēs runājām par ekonomikas un sociālajām prioritātēm, kas ir ļoti svarīgas. Ja mēs runājam par darba vietu un inovācijām un arī mūsu vienoto eh, tirgu, mēs eh, redzam, ka svarīgi ir tas, ko esam veikuši eh, vienotā tirgus stratēģijā un par ko mums vēl ir jārunā. Pat labam te ir liels, ar to saistās liels potenciāls. Prezidentūra ir gandarīta par to, ka padome atzīst iekšējā tirgus Um, situāciju un to, kas uh, mums ir jādara. Mēs ceram, ka uh, padome arī nodrošinās iespēju tālākām diskusijām. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad uh, vārds komisijas vārdā viceprezidents Dombrovskis. Honorable Mr. President. Godāties priekšsēdētāju kungs, godātā ministres kundze. Deputāti, šodien es runāju Junkera kunga vārdā, līdz ar to ļaujiet man pastāstīt, ko viņš pats būtu teicis eh, šeit jūsu priekšā, eh, runājot gan par eh, pamat izaicinājumiem, ar kuriem esam konfrontēti, gan par politisko reakciju, ko esam gatavi sniegt. Situācija ekonomiskā ziņā ir ļoti sarežģīti. No mums pieprasa uh, pārskata atbildību mm, ekonomikas jomā, un mums jādara viss, lai to darītu. Un galu galā uh, mums uh, būs jāatskaitās pilsoņu priekšā, ne tikai šodien, bet arī rīt. Līdz ar to mēs runājam par procesu, kas turpināsies vēl labu laiku, un eh, parlaments šajā procesā spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Eh, šī gada semestrs norisinās eh, sarežģītā vidē. Kā ziemas prognozē rakstīts, mēs turpināsim samērīgu izaugsmi Eirozonā, bet uh, pārējā pasaule piedzīvo smagus laikus. Um, redzam uh, ekonomiskās grūtības Ķīnā, uh, arī uh, kaimiņu reģionos un globālos tirgos. Te 2016. gads būs um, atlapšanas gads Eiropas ekonomika, un mēs sagaidām izaugsmi par 1,9% mēs eh, atkal sākam sev uzticēties un nerunājam vairs eh, par skolēniem klasē. Kopš 2008. Eh, gada ekonomika sasniegusi vislabāko izaugsmes tempu, bet 22 miljoniem eiropiešu nav darba, pusi no viņiem nav sasnieguši 25 gadu vecumu. Eiropas komisija dara visu, Eh, gatavo stratēģiju, lai uzlabotu situāciju ar izaugsmu darba vietām. Mums paredzēts investīcijas, struktūrālās reformas un atbildīga fiskāla politika. Šī stratēģija pieprasa no mums eh, visu, un eh, mēs zinām, ka mums ir šī sociālā atbildība. Runājot par vidējo budžeta deficītu, Eirozonā un Eiropas Savienība kā tāda samazinās. Eirozonā mēs uh, Uh, sagaidām deficītu samazināmies no 2,2% pagājušo gadu līdz 2,1% šogad. Mēs uh, veicam uh, ekonomisko sanāciju, samazinām parādus. Tas palīdzēs ne tikai mūsu tirgiem, bet arī pilsoņiem šodien un rīt. Pirmo reizi kopš daudziem gadiem parādu līmeņi sāk kristies, un tas ir ļoti labi. Struktūrālās reformas ir dalību valstu rokās. Mūsu valsts specifiskie ziņojumi skaidri vēsta, tie, kas reformē, piedzīvo panākumus, un šī ir laba iespēja turpināt reformas. Komisija stājoties amatā Mm, bija gatava rēģēt uz tādu problēmu kā investīciju trūkums. Un mēs ar parlamentu palīdzību veicinām investīcijas ES, un mēs šodien redzam pirmos rezultātus, kas eh, runā paši par sevi. Pirmo sešu mēnešu laikā Eiropas strateģisko investīciju fonds ir mobilizējis vairāk par 16 eh, miljārdiem eiro investīcijām 20 dalību valstīs. Ap 80% no šī jaunā finansējuma uh, jauns privātais kapitāls. Tieši tas, ko mēs gribējām. Mēs eh, progresējam, bet tagad pienācis laiks eh, dubultot spēkus un turpināt to, ko esam iesākuši. Tagad atlāpšanai notiekot, dalībvalstīm ir jārēģē. Tas eh, mani noved pie Eiropas semestra un politiskiem procesiem, kuros piedalās arī parlaments. Semestrs palīdz mums definēt jaunus mērķus un veicināt reformas, kas veicina izaugsmu savukārt. Fokusējoties uz pamatprioritātēm, katra dalība valsts stiprina savienību kā tādu. Pagājušā mēnesī mēs publiskojam pēdējos eh, valstu ziņojumus. Tur runa ir par eh, mūsu politikas eh, kvalitāti. Mēs analizējam sociālo attīstību dalību valstīs un nodrošinām sociālo reformu izskatīšanu un sagatavošanu. Šogad mēs redzam tādu ainu. Visur dalība valstis uh, ievieš uh, mūsu ieteikumus no pagājušā gada un uh, uh kopumā vērojams progress, kas gan atšķiras uh, katrā valstī. Kopumā um, nepieciešams vairāk konverģences. Mēs vakar runājām par ziemas uh, reformu pakotni un analizējām galvenos elementus tajā. Ir daži makroekonomiskas nelīdzsvarotības um, kas vēl uh, palikušas pāri no pagājušā gada, mm, bet gan uh, arī konverģences apstākļi uzlabojas. Um, no 19 valstīm parādiem sešām nav tādu nelīdzvarotību. Uh, piecas piedzīvo diezgan lielas nelīdzvarotības, pārējām nelīdzvarotības turas zināmās robežās. Bet mēs redzam, ka kopumā Mm, valstis cieši no lieliem uh, parādiem, ārējiem un iekšējiem, un ka trūkst konkurētspējas. Te ir nepieciešama ātra un intensīva uh, reakcija. Šie parādi ir jāsamazina un jāturpina struktūrālās reformas, lai ilgtermiņā atrisinātu šīs problēmas. Tas nav viegli. Visam ir sava cena. Bet uh, Uh, tas ļauj uh, izmantot ekonomisko potenciālu un uh, radīt vairāk darba vietu un izaugsmes. Monitoringa koordinācijas sistēma mums ļoti palīdz un mums tā jāturpina. Tagad šie mēnesi un nākamajie sāksies novērtējums sadarbībā dalību valstīm. Semestrs turpinās. Eh, tas gan ir nesens izgudrojums, bet mēs vēlamies to padarīt efektīvāku. Mums ir nelielas izmaiņas pagaidām, bet eh, tās palīdz. Mēs fokusējamies vairāk uz izaugsmu darba vietām un racionalizējam visu procesu. Mēs esam paredzējuši laiku un telpu dialogam un uh, esam atstājuši vietu prioritātēm, kas palīdzēs ar izaugsmi. Mēs agrāk esam publiskojuši uh, Uh, valstu ziņojumus šogad, un um, mums ir vairāk laika diskusijām. Ziņojumi kļuvuši mērķtiecīgāki, un uh, nākamo 12 līdz 18 mēnešu laikā mums būs iespēja pievērsties konkrētam reformu darbam. Tas uh, mums palīdz aplūkot globālu ainu, to labāk izprast un labāk noformulēt arī mūsu politiku. Uh, Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, Eiropas semestrs uh, ir uh, pamatelements mūsu ekonomiskajā pārvaldībā. Te runa nav tikai par mūsu spriest spēju un analīzi, bet arī par pašu procesu un tā uh, pārskatā atbildību. Tāpēc uh, mēs vēlamies šo iniciatīvu turpināt. Nepieciešams politiskas diskusijas visos līmeņos, notiek aktīva sadarbība starp visiem spēlētājiem, ieskaitot parlamentu, uzlabojas partnerības, uzlabojas ekonomiskās pārvaldības tēls un reputācija, mēs vērojam izaugsmi un jaunas darba vietas. Ļaujiet pastāstīt arī eh, par samitu ar Turciju, kas notika agrāk šonadēļ. Kā jūs redzējāt, abas puses piekritušas soļiem, lai mazinātu migrantu plūsmu. Um, runa ir par nelegāliem migrantiem uz Eiropas Savienību. Uh, ar Turcijas uh, ministra prezidents um, uh, piekrita, ka Turcija uzņems nelegālos migrantus, kas ierodas Grieķijā un jau atrodas Grieķijā un nodarbosies ar šo migrantu atpakaļ uzņemšanu. Uh, Turcija īstenos šo politiku, īstenojot viens pret vienu principu, atgriežot migrantus uz Sīriju. Tas palīdzēs, šis modelis palīdzēs cīnīties pret cilvēku kontrabandu. Sīriešiem vienkārši nebūs vairs stimula maksāt noziedzniekiem uh, Uh, kas uh, transportētu nelegālā veidā viņus uz Eiropu. Uh, migrācijas kanāli kļūs legāli. Turcijas bēgļu struktūras arī sāk um, veidoties pamazām, bet līdz 2018. gadam ir jāpiešķir Turcijai šis finansējums, runājot par vīzu liberalizāciju komisija novēros, vai Turcija izpildīs visus eh, solījumus, un eh, šis princips tiks atspoguļots jaunajās eh, pievienošanās līguma nodaļās. 17. un 18. martā tiks izvērtēts progress. Es atzinīgi vērtē jaunu komisijas sagatavoto ceļa karte, kas stiprinās Schengens zonu, uh, mūsu ārējās robežas un koordinēs uh, pārbaudas uz robežām. Kā ES līderi atzina, pirmdien šī ceļa kārta palīdz atvieglos tādu valstu situāciju, kas ir uz ārējām robežām, tā kā Grieķija. Mums ir arī jauns uh, uh steidzams rēģēšanas instruments, uh, kura galvenais nolūks ir palīdzēt Grieķijai. Šo schēmu pieņems vēl pirms uh, Marta sanāksmes. Un uh, padomas ietvaros to apstiprinās. Tāpēc mēs uh, koriģējam 2016. gada budžetu, lai paredzētu līdzekļus šim instrumentam. 2016. gada mums ir nepieciešami 300 miljoni plus 200 miljoni katra nākamajā gadā uh, līdz 2017. un 2018. gadam ieskaitot. Mēs uh, nenovirzīsim līdzekļus no šī brīža humanās palīdzības programmām ārpus Eiropas Savienības. Uh, Um, mēs cenšamies um, palīdzēt, uh, uh, kā varam, un uh, noformulēt šo politiku, kas palīdzēs šī brīža krīzē atrisināt. Paldies, Dombrovska kungs. Tagad sākam debates ETP grupas vārdā priekšsēdētājs Vēbers. Priekšsēdētāja kungs vietniekungs, bija cienījumā bijusī kolēģis kundze. Ļoti patīkami, ka mūsu vidū ir ministra, kas ir bijusī deputāta. E, redz, tur priekšā sēžot ir interesanti, tur var saņemt kafiju un var runāt tik ilgi, cik gribi. Tu sēdi labā vietā. E, pēc tam mēs varam parunāties par tām vietām. Cienījamie kolēģi, kolēģis. Vispirms es kā ETP grupas pārstāvis gribu apliecināt, ka ir labi, ka pagājušajā pirmdienā notika e, samits un ka pirmo reizi ir e, saskatāmi konkrēti e, reāli risinājumi. Pirmo reizi ir situācija, kad Eiropa kopā uz Turciju, ar Turciju ir uz ceļa, lai atrastu kopīgu uh, rezultātu. Mums ir jāpārtrauc kontrabanda, mums ir jāpārtrauc uh, bēgļu netraucēta virzība e, un citi punkti. Tie ir ļoti svarīgi. Tāpat ir svarīgi palīdzēt Grieķijai e, pat labāk, jo e, to, kas notiek īdomēnī šajās dienās, eh, to mēs nevaram akceptēt, mums ir jāpalīdz cilvēkiem. Tas ir pirmkārt, tātad pozitīvi ir tas, ka bija samits un pozitīvi, ka tika sasniegts kāds rezultāts. Es eh, gribētu arī eh, runājot par Turciju izteikt respektu un atzimību. 2,5 miljoni cilvēku pagājušajos divos gados Turcija uzņēma, nodrošināja 9 miljārdu atbalstu viņiem un jāatzīst, ka Eiropa Eiropas Savienība ir pārāk ilgi izlikusies, ka neredz eh, šis, šo te attīstību. Divi punkti, par kuriem būtu jārunā. Mums tomēr ir jābūt skaidram tam, ka partnerībā ar Turciju runa ir par partnerību, nevis par atkarību no Turcijas. Ja mēs runājam par Turciju, tad nevar būt tā, ka turpmāk eh, Turcija pieņems lēmumu par jautājumu, cik daudz bēgļus ielaist vai neielaist, tādējādi izdarot spiedienu uz Eiropu. Eh, tātad nevar būt tā, ka Maroka varbūt eh, atver robežas ar Spāniju un grib grib izsist kaut ko līdzīgu. Te ir runa par partnerību, nevis par atkarību. Tāpēc Eiropai pašai ir jāspēj arī nodrošināt savas robežas, izmantojot tehniskus pasākumus, kaut vai būvējot eh, žogus uz robežas, ja tas ir nepieciešams. Otrakārt, ja mēs runājam par Eiropas pašapziņu, e, tad runājot par bezvīžu režīmu, mums ir jārunā ļoti, jāskatās kritiski. Grupa ir gatava konstruktīvi runāt par šiem te jautājumiem, tomēr liberalizācija vīzu režīmā e, ir saistīta arī ar bažām. E, Turcija ir jāievēro visi standarti, tīpaši, kad es domāju par likumu par datu aizsardzību Turcijā, kur nav neatkarīga atbildīgas iestādes, kas būtu par to atbildīgu. Tā kā es teiktu, ka šī gadījumā bumba tomēr ir Ankaras pusē, ja mēs gribam ievērot visus termiņus. Es gribētu arī e, teikt, ka Eiropadomē vajadzētu atturēties no detalizētas likumdošanas, jo tas ir likumdošana ir iekšlietu ministriju un Eiropas parlamenta uzdevums. Un ceturkārt, ja mēs runājam par partnerību, nevis atkarību, tad ir jābūt skaidrs, ka finansēm ir jānonāk tur, kur tas ir domātas. Gribu atbalstīt Johannesu Hānu, ka mums naudu vajadzētu investēt konkrētos projektos eh, nometņu izvietošanā, nevis vienkārši pārskaitīt Turcijas valdībai. Partnerība un neatkarība no Turcijas, tas mūsu grupā ir svarīgi. Eh, noslēgumā mums ir jānošķir lietas. Migrācija tās ir kopīgais uzdevums, kas mums visiem ir jārisina, bet Eiropas Savienības paplašināšana un Turcijas uzņemšana ir cita lieta. Tas ir divas dažādas lietas. Eh, mana grupa ir ļoti skeptiska skeptiska par to, eh, vai Turcija eh, būtu, vai Turciju varētu uzņemt Eiropas Savienībā. Tas tā nebūtu pozitīva abām pusēm, bet ir jāpasaka Turcijai, ja tā grib partnerību, tad tā nedrīkst atšķir, eh, attālināties no Eiropas, jo tas, kas Turcijā notiek ar mēdījiem pēdējās dienās, to mēs nevaram akceptēt. Uh, Jo mm, šī mina, pie, avīze, piemēram, ko valsts pārņēma, tā bija opozīcijas avīze. Uh, un, uh, uz Tagad eh, šādus te eh, mēdījus eh, paņemt valdības pārraudzībā, tā ir tendence, nepārprotamā tendence. Es gribētu uzrunāt Turciju un teikt, ka jums ir iespēja parādīt partnerību ar Eiropu. Es lūdzu jūs uzbrukt mēdījiem, beigt uzbrukt mēdījiem. Es lūdzu jūs nepārkāpt demokrātijas principus un neattālināt Turciju no Eiropas. Noslēgumā, cienījamie kolēģi, kolēģi, kolēģis. Vēl par tēmu, kas nākamajā nedēļā tiks diskutēts eiro un pusgads, eh, par ko runāja Valdis Dombrovskis, patiesību sakot, tam vajadzēja būt centrālajām tēmām. Mēs domājam, ka Eiropa ir uz pareizā ceļa, jo it īpaši valstīs, kuras valda ETP, mūsu ekonomiskā situācija ir laba, ir eh, izaugsmes tendences, tāpēc es lūdzu saglabāt iesākto kursu un tajās valstīs, kuras ir uz eh, veiksmīga ceļa, iesim kopā šo ceļu paša, ar pašapziņu un nevis ar atkarību. Tagad vārds eh, sociālistiem demokrātiem Pitēlas kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es izveicinātu mūsu vidū Žanīnu. Es gribēju komentēt vienošanos, taču vienošanās vēl nav panākta. Un ļaujiet man teikt, tas arī norāda uz uh, Eiropas valdībām, kas vairs nespēja pieņemt lēmumus, lai izglābtu Eiropu, un jo īpaši tos tūkstošu sīriešu, kas bēg no kara. Vienošanās ar Turciju ir ļoti svarīgs solis. Un tā ir jābūt ļoti skaidrai vienošanai šie cilvēki, un īpaši šeit domāju par bērniem. Mēs šeit runājam par personā, par cilvēkiem un nevis par precēm vai kādiem skaitļiem. Un es to skaku ļoti skaidri. Šī vienošanās nevar vienkārši būt kaut kāds uh, lētus tirdzniecības objekts. Mēs runājam par cilvēku tiesībām, par plašsaziņas līdzekļu brīvību, par vārdu brīvību. Mēs te nevaram piekāpties. Un arī zemana laikraksta situācija, un arī Šulce kungs eh, to, norai, to nosodīja samita laikā, un arī attieksme pret kurdu minoritāti ir ļoti negatīvi signāli, kam ir jāatstāj ieteikumu uz vienošanos, un šeit nevajadzētu jaukt eh, lietas. Viena lieta ir dialogs par bēgļiem, un otra lieta par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, tāpat kā uh, vīzu jautājums. Turcijai jādara tas, kas tai ir jāizdara, lai Eiropas komisija varētu nākt lejā ar priekšlikumu un pēc tam Eiropas parlaments izskatīs un lems par šo priekšlikumu. Ir ļoti svarīgi, protams, lai Eiropas Savienība arī finansiāli uh, atbalstītu uh, bēgļus, uh, jādod uh, finanšu līdzekļi NVO un nevis Sīrijas iestādēm ir nepieciešama sadarbība, ievērojot pilnībā cilvēku tiesības, starptautiskās tiesības, jo īpaši Ženēvas konvenciju, lai mēs nonāktu pie cieņpilnas, risina, cieņpilnas risinājumiem bēgļiem Neaizmirsīsim Grieķiju, tā kļūs par bēgļu krātiņu. Viņi tur ierodas, bet nevar no turienes izkļūt. Grieķi ir jāatbalsta ar ļoti konkrētiem risinājumiem. Humanitārā palīdzība, ko dara Eiropas komisija, kā arī desmitiem tūkstošu bēgļu izmitināšana citās valstīs, kā tas jau ir lemts. Mums ir jāizslēdz visas nelegālās imigrācijas. Uh, vietas un ceļi, ne tikai Maķedonijas, bet arī Bulgārijas un Albānijas ceļu un Sīrijas problēma. Tagad tā ir, tas viss notiek Eiropas perifērijā, tam ir milzīga liela ietekme uz mūsu kontinentu, pat ja tur ir pamiers. Uguns ir pārtraukts, ir nepieciešams politiskais dialogs ar Eiropas Savienību priekšgalā ar Federiku Mogarīnī. Bēgļu jautājums ir Eiropas izaicinājums. Raudzīsim arī uh, uz uh, kāda ir situācija Āfrikā, ja mēs nevēlamies dzīvot nepārtrauktā ārkārtas situācijā. Vai mēs šeit runājam par Turciju, Krieviju vai jebkādu citu valsti, mēs esam pret to, ka delokalizējam Eiropas problēmas uz citām valstīm. Nē, citiem nav jāatrisina mūsu problēmas. Uh, Dalību valstīm ir jāuzņemas sava atbildība, pieņemot saistošus lēmumus. Mēs nevaram sagaidīt, ka citi darīs darbu mūsu vietā. Eiropas civilizācijas uh, um, augšām celšanās nosaka mūsu cieņpilnas, uh, uh, godpilna rīcība. Ceru, ka tas tā notiks. Paldies! Paldies, tagad vārds ir, kā ir frakcija Kamalkungs. Pagājušajā nedēļā Donalds Tusks nāca klajā ar skaidru vēstījumu. Sakot, eh, bēgļiem neierodieties Eiropā un neticiet kontrabandistiem. Visbeidzot, Eiropas līderis mēģina eh, atturēt eh, šos cilvēkus no nelegālās imigrācijas, jo nelegālās imigrācijas pieplūdums liedz mūsu valstīm koncentrēties uz bēgļiem, kuriem ir tieši nepieciešama palīdzība. Runāsim skaidru valodu. Mūsu ienaidnieki nav bēgļi, kas bēg no kāra, no vajāšanas un konflikta. Mūsu, iegļ, mūsu ienaidnieki nav nelegālie imigranti, kas ierodas no drošām valstīm un izmanto konfliktu, lai meklētu labāku dzīvu mūsu valstīs. Mūsu ienaidnieki ir kontrabandisti, kas izmanto šo drāmu un um, piepild savus kabatas. Pirmdien Eiropas līderi vienojās par uh, vienošanos ar uh, Turciju, taču kā Džanni, es arī būtu gribējis šeit uh, komentēt uh, vienošanos, bet man ir ļoti daudz jautājumu tā vietā, daudz iebilžu. Vispirms jau par procesu vēlreiz mēs redzam, ka viens un vai divi līderi runā ar Turciju Eiropas Savienības vārdā, nemaz nekonsultējoties ar citām valstīm. Otra lieta, es nesaprotu, cik vispār tas viss ir legāli un praktiski pat ārkārtas laikos, vai mums tiešām būtu jāpagriež muguri starptautiskiem likumiem un konvencijām, un visbeidzot esmu ļoti satraukts par to, ka mēs pārliekam spiedienu no nelegālās imigrācijas tagad uz uh, uh, citiem uh, aspektiem par vīzu liberalizāciju Turcijai. Uh, kā tad visbeidzot šie 6 miljārdi eiro tiks uh, piešķirti, vai tur bija tiks noteikti skaidri mērķi, varbūt uh, drīzāk uh, vajadzētu tērēt šo naudu šeit, nosūtot cilvēkus atpakaļ un reģistrējot šos cilvēkus. Turcija tagad pārbauda Eiropas Savienību, ir daudz no mums, kas tic vārda brīvībai, un mums būtu jābūt satrauktiem par Turcijas valdības uh, attieksmi pret opozicionāriem un laikrakstu. Ja mēs vēlamies sadarboties kā draugi ar turkiem, tad kā draugiem ir jārunā arī atklāti ar uh, Turciju par to, vai Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā vispār ir realistiski, ņemot vērā viņa attieksmi pret brīvībām savā valstī. Lai nu kā mums visiem ir jāsaprot, ka mēs nesāksim kontrolēt šo krīzi, kamēr mēs sapratīsim, ka nav viena risinājuma, lai atrisinātu krīzi. Mēs jau pieņēmām lēmumu par izmitināšanas schēmu. Neatkārtosim vēlreiz šo kļūdu. Mēs eh, varam parādīt, ka eh, mūsu robežas nav caurstaigājamas, un vis, mums ir jāpārādīt jāīsteno readmisijas atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgumi, jānosūta eh, nelegāli imigranti atpakaļ. NATO kuģiem ir jādarbojas Egejas jūrā, lai cīnītos pret kontrabandu. Ilgtermiņā mums ir jārunā par Dublīnas regulas pārskatu, bet vai tas ir jādara tagad krīzes vidū, vai arī jāīsteno mehānisms, kas darbojas jau efektīvi. Dublina ir izgāzusies, jo valstis vairs nepiemēro šo regulu. Jā, Grieķija dzīvo milz, piedzīvo milzīgu humanitāro krīzi, bet politiķi Eiropā pieļaus lielu kļūdu, ja mēs Grieķus, uh, veiksim, kā ķīlniekus un. Uh, Es jau redzu, Gī, ka tu raugies uz mani, un es atkal tu šodien uzbruksi. Man jau tik daudz tur runā un saka, Kamal kungs, jā. Uh, jūs sakāt to un to, bet, nu, es ceru, ka vismaz sapņī jūs man neredzat un nerunājat par mani. Bet es vēršos pie jums un citiem neatri, nerunāsim par lētiem politiskiem punktiem, bet strādāsim visi kopā, lai rastu efektīvas atbildes un risinājumus. Nav vienas receptes sudraba lodis, kā to atrisināt. Ir nepieciešami taktiski risinājumi, lai glābtu dzīvības, palīdzētu bēgļiem. Mēs to esam parādā saviem pilsoņiem, bēgļiem ir nepieciešama mūsu palīdzība un jāaptur to plūsma, kuri nav bēgļi. Lai arī visas valstis uzņemtos atbildību un sniegtu uh, patvērumu tie, kuri uh, bēg, lai glābtu savas dzīvības. Paldies! Kamal. Kamalkungs. Etreģkungs vēlas jums uzdot jautājumu. Atbildēsiet? Š jā, protams. Te praktiski visi kolēģi no UKIP vēlas jums uzdot jautājumu, bet es pieņemšu tikai vienu jautājumu. Līdz ar to dosim vārdu Eteriču kungam. Eh, viņš jau pieteicās, kad jūs teicāt, eh, labdien, priekšsēdētā kungs. Paldies eh, par iespēju uzdot Kamal kungam jautājumu. Pagājušā reize, kad mēs runājām, es uzdevu jums jautājumu par Turciju, un jūs bijāt pret pretrunā ar jūsu pašu pozīciju attiecībā uz Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai? Vai tagad jūs uh, vēlētos uh, ar mani nosodīt uh, jūsu pašu ministru prezidentu par šo ļoti nesaprotamu darījumu ar Turciju, um, praktiski nolaižoties uz ceļiem un lūdzot Turciju um, atrisināt visas ES problēmas jums šī rīcība neko neatgādina. Atbilde, Etriģkungs, jūs uh, esat vai nu ļoti naivs, vai nu īsts optimists. Vai jūs gaidāt, uh, ka es te stāvēšu un kritizēšu manu līderi, mūsu valsts uh, ministru prezidentu? Es jums ieteiktu pamosties pirms ierasties plenārsēžu zālē, varbūt iedzert kafiju. Jūs viņu kritizējat visu laiku sarunu laikā. Neviens ministru prezidents nav strādājis vairāk, lai eh, panāktu cita veida attiecības ar Eiropas Savienību, un tādēļ jums viņš būtu jāslavē. Šön. Tas vārtāt. Skaidrs, paldies. Un tagad eh, Verhofstadt kungs uzstāsies Alde vārdā. Jā, es saprotu, ka es nevaru vairs skatīties Kamala kunga virzienā, jebkurā gadījumā. Uh, Es nepārsteigšu Kamalu kungu, jo Kamalu kungs es nepiekrītu jūsu minētajiem kritiskajiem punktiem par priekšlikumu, kas ir celts galdā. Es nenoliedzu to, ka mums ir nepieciešami tehniski risinājumi ar Turciju kā daļu no globālās pieejas, bet tas nav praktisks tehnisks risinājums. Runa ir par vienošanos ar Turciju, kur mēs principā arī nododam viņu pārziņā mūsu problēmas. Eh, šajā vienošanā mēs sniedzam eh, mūsu atslēgas, Eiropas ieejas atslēgas eh, Turcijai. Mēs ļaujam Erdoganam, Otomāņu impērijai tagad iekļūt Eiropā. Jo par ko mēs šeit runājam? Mēs kolektīvi bloķējam uh, ieeja Eiropas Savienībā sīriešiem un citiem cilvēkiem, un tagad tā ir Turcija, kas lēms, kurš tad ir bēglis, kurš var ierasties Eiropas Savienībā, notiks šī viens pret viens apmaiņa. Uh, Daži sīrieši varēs ierasties, bet, piemēram, afgāņi eh, vai cilvēki, kas bēg no islama valsts Afganistānē, nevar eh, ierasties, vai cil, citi, kas bēg no situācijas Irākā, nevarēs uh, ierasties. Uh, Eiropas Savienībā. Man ir jāteic, ka, jā, es te vienreiz varu piekrist Kamala kungam, es uzskatu, ka šī vienošanās ir ļoti problemātiska, jo Te mēs runājam par kolektīvu cilvēku izraidīšanu, atpakaļ nosūtīšanu, un, manuprāt, to aizliedz Ženēvas konvencija vēl vairāk Godātie kolēģi, jums ir arī jāzina tas, ka Turcija ļoti švaki pilda eh, Ženēvas konvenciju. Viņi vispār nav ratificējuši ļoti daudz protokolu. Piemēram, Turcija nesniedz politisko patvērumu sīriešiem. Viņi sniedz politisko patvērumu tikai bēgļiem, kas ierodas no valstīm, kas ir Eiropas padomas dalība valstis. Otrakārt, Turcija nepiešķir patvērumu, piemēram, arī iekšējo pilsoņu konfliktu upuriem. Piemēram, kā tas tagad notiek Turcijas dienvidu austrumos, es uzskatu, ka uh, ir eh, tiešām ļoti problemātiski prasīt no valsts, kas pilnībā nav pieņēmusi visus Ženēvas konvencijas protokolus, ka jūs tagad būsiet tie, kas darīsiet mūsu darbu. Tas būtu kā amerikāņi teiktu meksikāņiem, nu jūs pārvaldat nākotnē ro, savas mūsu robežas, un tas ir tas, ko mēs darām, un tas tiešām ir ļoti problemātiski. Otra lieta tas viss, un es saprotu, jā, šo loģiku, un Dombrovska kungs Un arī Nīderlandes prezidentūras pārstāvja atkārtoja, tas ir veids, kā apturēt kontrabandistus, ka tas ir vienīgais veids, kā apturēt šo cilvēku um, tirdzniecību. Un es uzskatu, ka tas absolūti tā nav. Es domāju, ka notiks pretējais, samazinot eiro, iekļūšanas punktus Eiropas Savienībā tik ļoti šaurā veidā, kā mēs to darām tagad, tikai un vienīgi Turcijai piešķirot iespējas individuāli uh, izvēlēties, kurš ieradīsies Eiropas Savienībā, kas notiks. Šie izmisuma pilnie bēgļi meklēs alternatīvus ceļus, un es varu jums apliecināt, pēc dažām nedēļām mēs atkal parlamentā par šo runāsim, runāsim par, par Lampedūzas ceļu augšām celšanos par jaunu ceļu Maltā, par jaunu ierašanās eh, ceļu Bulgārijā, Albānijā un tam līdzīgi. Tas neatrisinās problēmu, jo šo problēmu mēs nevaram atrisināt uzticot eh, to trešajām valstīm. Šī problēma ir jāatrisina mums, Eiropas Savienībai, un tas nenotiek. Līdz ar to es eh, aicinu jūs, Dombrovska kungs, Laskārts kundze, darīt to, kas ir nepieciešams nākamajā samitā Vispirms ir jāpieņem lēmums par Eiropas robežu un pierobežu krāstu. Tas ir brīnišķīgi, jūs sakāt, jā, mēs progresējam. Jā, nu jau mēnešiem mēs progresējam. Kādēļ jūs neizmantojat 78. pāntu trešo punktu līgumā? 78. pāns sniedz jums iespēju pieņemt ārkārtas pasākumus gadījumā, kad Eiropas Savienībā ieplūst bēgļi un imigranti, bet jūs to nedarāt. Jums nav nepieciešama jauna likumdošana. Uh, Jūs to dara, varat darīt jau tagad, balstoties uz līgumu, tad dariet to, sāki, sāciet ar to, izveidojiet šo uh, robežu kontroli uz Grieķijas, Turcijas robežas. Otrakārt, 3 miljārdi, cik daudz jūs vēl lemsiet par 3 miljārdiem? Vispār dalībvalsts var maksāt šādu naudu. Varbūt varētu to maksāt nevis Turcijai, Turcijas eh, iestādēm NVO, bet ir, tas ir jāmaksā um, nometnēs, kur eh, bēgļi dzīvo septiņiem, no septiņiem dolāriem mēnesī. Tādēļ viņš šeit ierodu, ierodas, jo viņiem ir jāizdzīvo ar septiņiem dolāriem mēnesī, un šie trīs miljardi ir eh, jāmaksā tiešā finanšu palīdzībā bēgļiem. Un visbeidzot, kas mums ir jādara, mums ir arī jāmaina mūsu patvēruma sistēma. Mainīsim mainām Dublinu. Ko tad mēs te darām realitātē? Mēs tagad nemainām Dublinu, nē. Mēs tagad esam Turciju iekļāvuši Dublinas sistēmā. Lūk, to mēs lēmām. Tā vietā, lai mainītu Dublinas sistēmu galīgi un absolūti, tagad mēs um, iekļaujam tur Turciju, nevis pārdalām slogus starp dalību valstīm. Labi, jā, sākumā es domāju, ka šī vienošanās varētu palīdzēt, bet jo vairāk es lasu šo vienošanos, jo kritiskāks tas man uh, liekas, esmu ļoti skeptisks un viena lieta. Lūdzu, aiciniet uh, Tuska kungu pārstrādāt šo tekstu un uh, dodiet īstu Eiropiešu risinājumu. Paldies! Paldies, Firkopstāta kungs. Deputāte Kripīnī, labprāt jums uzdot jautājumu. Pirzētā. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji kungs ir eh, skaidrs, ka jūs nesat apmierināts ar rezultātu. Tomēr man būtu jautājums jums. Proti, Pēc viceprezidentas runas, vai jūs domājat, ka mums ir skaidra programma, tā kā stāstīja vicepriekšsēdētājs, ka līdz gada beigām būs viss atrasināts, proti projekts, kas varētu atrisināt eh, šo te lielo problēmu, vai to var izdarīt pāris mēnešos? Un kā jūs redzat eh, Eiropas sadalījumu eh, Schengens un ne Schengens zonā? Lūdzu. Eh, Ferhofstāt, tad pirms jūs atbildat, mīļie kolēģi, Grapīnī kundze, ja jūs runāsiet ātrāk nekā tulki paspēja jūs sadzirdēt, tad mums ir grūti jūs iztulkot. Tāpēc lūgums visiem kolēģiem runāt eh, tādā tempā, kur tiek līdz arī mūsu tulki. Lūdzu, Ferhofstāt kungs. Uh, Es īsti nesapratu šo te jautājumu, jo notika pazušana tulkojumā, jo bija runa par Schengeni vai ne Schengeni, bet, protams, ka tas ir kopējs risinājums, nav runa par Schengeni vai nē, bet problēma ir tāda par, viss jau sākās ar eiro, un ar Schengeni mums ir līdzīgi kā ar eiro stāstu, jo mēs, es esmu tikai tagad pamanījuši, ka mums nav kopējās robežas apsardzes, un ka mums nav patvēruma politikas. Mēs nevaram teikt, ka Turcija tagad risinās šīs problēmas. Mums ir gan Schengenē, gan ārpus tās pašiem jārisina šīs te problēmas. Priekšsēdētājs saka, Ferhofstāta kungs, kaut gan jūs nesapratāt šo jautājumu, jūs atbildējāt ļoti izsmeļoši. Un tagad vārds eh, eh, Goengāl eh, Cimeras kundze. Priekšsēdētājs kungs, dāmas un kungi. Cik nožēlojamu skatu mēs pavēršam uz sevi kā uz Eiropas Savienību. Pirmdien 80, 28 dalību valstu vadītāji eh, sanāk kopā sanāksmē un rokas lauzīdami skatās uz to, ko piedāvās Turcijas valdības vadītājs. Un viņi ir gatavi šādu te saindētu piedāvājumu arī eh, pieņemt. Un ir jāsaka, ka te ir runa par tirdzniecību. Uh, ar cilvēku un pamatiesību tirdzniecību, bet to nedrīkst darīt neviens, ieskaitot Eiropas Savienību. Bet eh, tas, ko ieteica Turcija, eh, tas eh, atgādina par at, at, atlaižu tirdzniecību, grēku atlaižu tirdzniecību. Un tagad ir jautājums par bēgļu definīciju un apmaiņu. Tas ir viss pretī starptautiskām konvencijām un starptautiskām tiesībām. Es domāju, Domājot to, ko mēs tagad redzam īdomenī, cilvēkus, kuri tur ir, kuri gaida iespēju doties tālāk Eiropas Savienībā, un viņiem šīs tiesības tiek liektas. Un es gribu teikt visiem, kuri grib iestāstīt, ka mums ir Eiropas risinājums sagatavots, mēs nekad neesam no Eiropas risinājuma bijuši tik tālu kā pat labāk. Pirmdien, tas, kas tika konstatēts pirmdien un ko tagad interpretē par Eiropas risinājumu, eh, jautājumi, ko atsevišķi valstu vadītāji izvirzīja, eh, tas eh, bija runa tikai par viņu valstu pašu interesēm, neko vairāku par individuālām interesēm, nevis par kopējām. Un tad Vispirms tika panākta vienošanās neslēgt robežu, tad robeža tika slēgta. Pirmdienas vakarā un naktī eh, valstu un valdību vadītāji atstāja sanāksmi, un nākamais paziņojums bija, ka nākamā valsts atkal slēdz savu robežu. Un tad vēl paskatāmies uz Grieķiju. Ir ļoti labi, ka komisija ir izveidu, izvirzījusi priekšlikumu humanās palīdzības instrumentam lai at, e, atbalstītu organizāciju aktivitātes. Bet problēma jau no tā nemainās. Nekas nemainās no tā, ka Grieķija ir, e, kas ir jādara Grieķijai, kāda slodze ir uzlikta Grieķijai un ka citas valstis neizdara solidaritāti. Es no savas pieredzes zinu, ko nozīmē celt sienas un aizslēgt robežas. Es jums varu pateikt to, ja pēkšņi tagad galvenā atziņa ir tas, ka neviens eh, negrib atstāt Grieķiju eh, ne pārvaldāmu, tad tas ir tā kā izsmieklis. Un ja pirmdienā eh, Demaziera kungs paziņo, ka Grieķijai nav ko tur ākstīties, viņiem ir vienkārši jāiztur. Tas, kas tagad ir, viņiem tas ir jāspēj. Es teiktu, ka tā ir ļoti ļoti cinisks izteikums, un tā ir atteikšanās no Eiropas Savienības kopīgām vērtībām par Turciju. Kur tas, kurš dodas Turcijas rokās, viņš atsakās no savas patības, vismaz runājot par šo Turciju un šo valdību. Mēs vienmēr esam bijuši par eh, uzņemšanas sarunām ar Turciju, bet mēs esam eh, strikti pret to, ka visi kritēriji un prasības, kas tiek izvirzīti parastā kārtā pret kandidātu, eh, tas pēkšņi nav vairs spēkā. Mēs vienojamies ar valstīm, kura ir gatava nogalināt savus iedzīvotājus, kura uh, atbalsta islama, eh, netieši atbalsta islama cīnītājus un vēršas pret kurdiem. Mēs izliekamies, ka to neredzam, un es domāju, ka kaut ko tādu mēs nevaram akceptēt. Tas ir mans aicinājums. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, zaļo grupas vārdā Lamberta kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Morāls bankrots. Lūk, šādi vārdi man nāk prātā pēc pirmdienas Eiropa padomas. Morālais bankrots, jo tā vietā, lai sankcionētu, mēs eh, izklājam sarkano paklāju priekšā eh, tādām režīmām, kas cīnās pret demokrātisko opozīciju, kā arī bombardē savus eh, cilvēkus, lai uzvarētu vēlēšanās. Morālais bankrots, kad mēs uh, bē, sīriešu bēgļu likteni samērā um, ar uh, tiem, kuri ierodas nelegālā veidā Eiropas Savienībā - nauda, vīzas, um, um, iestāšanās. Um, nekas nav par daudz, lai uh, um, savaldzinātu Turcijas Putinu, sakot, mēs negribam šeit barbarus. Daži runā par balto un kristiešu Eiropu, citi runā par uh, turisma sezonām, citi atkal uh, vienkārši gļēvēs tā visa slēpjas. Dāmas un kungi, ļoti svarīgi, lai valdības uh, uzņemtos atbildību, pieņemtu tādus pasākumus, lai Eiropas Savienība atgūtu savu morālo stāju, lai tas arī būtu juridiski pamatoti. Jums ir taisnība, ir nepieciešams izveidot legālus ceļus uz Eiropas Savienību, bet mēs nevaram pa šiem ceļiem ļaut ierasties tikai un vienīgi sīriešiem. Arī Afganistāna un Jemena ir kara uh, valstis. Mēs nevaram uh, to aprobežo tikai un vienīgi ar patvērumu meklētājiem, kas tiks nosūtīti atpakaļ uz Turciju, atbilstīgi Ženēvas konvencijai. Katram patvērumu meklētājam un bēglim ir tiesības uz individuālu viņa pieprasījumu izskatīšanu. Ja jūs varat atrast 3, 6 vai vienalga cik miljardus, lai palīdzētu Turcijai uzņemt šos cilvēkus, tad es domāju, ka Eiropas Savienība var darīt vismaz tikpat, lai uzņemtu šos cilvēkus šeit. Atgādinu, ka Eiropas Savienība pagājuši gadu uzņēma, klausieties labi, 0,25% eh, bēgļu no mūsu visas, um, visa iedzīvotāja. Tas ir simts reizes mazāk par Libānu, uh, Jordāniju. Turcija, kam nepieciešama mūsu palīdzība. Jā, protams, ka ir nepieciešams runāt ar Turciju, bet mēs būsim spēcīgāki kopā uzņemt ja mēs uzņemsimies savu atbildību, jo spēcīgāk mēs būsim arī pret Erdoganu, jo Turcija ir uh, iet diezgan vāja ekonomiski un politiski, viņiem ir nepieciešama arī ļoti Eiropas Savienība. Tas nozīmē, ka mums Eiropiešiem ir jārīkojas kopā. Un šeit vēršos pie divām valstīm. Uh, Plasherts kundze, jūs atcerties. Uh, Eh, Nīderlanda, kā jūs zināt, tātad ir Eiropas Savienības prezidentā valsts. Eh, Nīderlanda ir politiskā liberālisma dzimtene. Tad, kad eh, Eiropai nācās cīnīties ar reliģijas kāriem, Nīderlanda uzņēma visus Eiropas bēgļus kas attiec uz Franciju, tā vietā, lai paustu uh, tādu vizuālo solidaritāti, tāpat laikā premjers ir pret uh, Vācijas uh, kancleri. Uh, un piešķir goda leģionā ordenī uh, arābu princim, Saudarābijas princim, tad es domāju, ka Eiropas eh, Savienībai, īpaši Francijai, jāuzņem sava atbildība arī bēgļu uzņemšanā. Un visbeidzot, eh, runājot ar Kačinski, Orbānu, Fico, Pegidu, Lepēnu, kas eh, runā par kristīgo Eiropu, vēlas Eiropu izveidot par cietoksni. Atcerieties, 18 mēnešu apakaļ, ko šeit teica pāvests, ir svarīgi kopā risināt migrācijas jautājumu. Vidusjūra nevar kļūt kļūt par lielu kapsētu. Viņš teica, ka Eiropa varēs risināt eh, imigrācijas problēmu viens, ja Eiropa skaidri pie, eh, uzņem savu kultūras identitāti, pieņem attiecīgos likumus, tāpat laikā aizsargā Eiropiešu tiesības un garantē imigrantu uzņemšanu. uzņemšanu. Un, ja Eiropa zina pieņemt konkrētas drosmīgas politikas, palīdz izcelsmes valstīm risināt iekšējos konfliktus, un neveicināt interešu konfliktus, kas veicina kārus. Pavisam nesen arī pāvests atgādināja, ka cilvēki, kuri vēlas celt sienas un nevis tiltus, nav kristieši un atgādīnu, dāmas un kungi. Mēs uh, esam veidojuši vēstures gaitā tiltus un nevis sienas, un tad jūs saprotat, kas mums tagad ir jādara. Paldies! FDD e uh, uh, grupas vārdā uzstāsies priekšsēdētājs Devits Morellī. Liels paldies priekšsēdētāji vēlreiz. Mums atkal ir jārunā ar šo situāciju, kas konstanti atgriežas mūsu debatēs - migrācijas krīze, ekonomiskā krīze. Šīs ir divas tēmas, kas ir visai atšķirīgas pēc dinamikas un savas dabas, taču mums ir eh, nepārtraukti jārunā par šiem jautājumiem, jo tie vienmēr ir ārkārtas un steidzami jautājumi. Uh, Un tas, protams, ir arī saistīts ar risinājumiem, kādi ir pieņemti līdz šim. Par spīti visiem pūlēm, kas ir pieliktas, lai risinātu ekonomisko krīzi, mums nav uh, izdevies uh, uh, mūsu pilsoņiem nodrošināt drošāku dzīvi solidaritāte nav pietiekama, nav pietiekama solidaritātes metode arī attiecībā uz Grieķijas tautu. Tas nevar mūs uh, iedrošināt un nomierināt. Daudzi pilsoņi atrodas ļoti sarežģītā situācijā un tālāk imigrācijas situācija. Mēs redzam mehānismus un instrumentus, uh, kā, kas nav efektīvi. Valdība Eiropas, valdības Eiropas Savienībā arī norāda uz samita rezultātiem, kas ir, uh, aps, ka mēs esam paralizētā situācijā. Viss atkal tiek pārnes uz nākamo sanāksmi, nākamo samitu. Šie, šis problēmas ļoti aktuāls, taču Eiropas uh, Savienība um, lietas priekšā Turcijai, valsts, kas um, mazina vārda brīvību, un mēs piedāvājam šādai valstī iestāšanās iespējas. Eiropas Savienības valdības vispār nespēja, nav spējīgas atrisināt izaicinājumus. Mums ir tieši atbildība mūsu pilsoņu priekšā, ris, jautā, jārisina jautājumi, kuriem ir ietekmi uz mūsu kontinentu. Izvēloties efektīvāku atbildi, krīzēm, kas raisa jaunas izaicinājumus, ko darīt. Visi šeit runā par vērtībām. Eiropas Savienība arī pasaulē paziņoja, ka tā vēlas nodrošināt drošības, tie taisnīgu un brīvības telpu. Brīvība. Jā, mēs saprotam, ka Turcija ļoti daudz dara, lai uzņemtu Sīrijas bēgļus. Mēs esam jau nosūtījuši visai lielus resursus, bet mēs nevaram apmainīt šo uzņemšanu. Uh, nu, nepārtraukti no, uh, ignorējot plašsaziņu līdzekļu un vārdu brīvības apspiešanu. Jā, tā ir Eiropas Savienības vērtība, bet mums ir jābūt uh, ļoti skaidriem šajā mūsu attiecībās taisnīgums. Uh, 2015. gadā vairāk kā 2 miljoni bija patvēru meklētāju, un um, ne, tas nav iespējams, ka mēs krītam panikā iepretim tik mazam skaitlim. Uh, un nonākam tik šausmīgās humanitārās situācijās, kādas mēs redzam Grieķijā. Drošība. Drošība nozīmē arī, ka lietas jāsauc īstajos vārdos, jāpasaka ļoti skaidri ar vārdiem, ar uh, faktiem mūsu līdzpilsuņiem, kādi cilvēki tiks uzņemti un kādēļ, kā viņi tiks integrēti, kādus mēs nevaram uzņemt uh, uz visu laiku un kā šie lēmumi tiks ievēroti. Nepieciešams skaidri noteikumi kas būtu piemērojami visā Eiropas Savienībā. Paldies! Jums ir jautājums, eh, kolēģi. Pieņemsiet? Labi. Borelī kungs, man jums ir jautājums. Vēlējos precizējuši jautājumu uzdot. Es saprotu Juki pozīciju par nelegālo imigrāciju, ko jūs izklāstāt šobrīd Vai jūs runājāt FDD vārdā vai, vai tikai jūsu vārdā? Šis jautājums, manuprāt, tas jau ir atrisināts vairākus mēnešus atpakaļ, kad uh, plenāra sēdē teica, ka FDD migrācijas jautājumā mums ir dažādi viedokļi, jo mums itāļiem ir arī šeit savs viedoklis. Varbūt jūs nepiedalījāties šajā diskusijā un paldies. Un tagad DNF vārdā Lepēns kundze. Dāmas un kungi deputāti, jā, patiesība ir skarba pēdējās sarunās starp Eiropas Savienību un Turciju. Prezidents Erdogans uh, Eiropas Savienībai noteica diktātu. Eiropas Savienība ir ļoti vāja un izgāžas lielā mm, medūze, kas nespēja kustēties. Uh, Novembrī 3 miljārdus eiro nosūtījām Turcijai, lai Turcija apturētu bēgļu plūsmu. Tagad Turcija prasa 6 miljārdus. Turcija neievēro savus uh, solījumus. 2016. gadā uh, mēs līdz šim esam saņēmuši daudz vairāk uh, imigrantus nekā iepriekš. Un Erdoganam dzīve ir vienkārša. Erdogans jūs visus šantažē. Viņš šodien uh, prasa pat atcelt uh, vīzu režīmu, lai Turki varētu ierasties Eiropas Savienībā vieglāk. Kā arī tiek prasīts, lai Turcija ātrāk varētu iestāties Eiropas Savienībā, iepratim sniedzot savu nesadarbību. Tas ir pierādījums, ka Eiropas Savienība nekļūst kļūst stiprāka, gluži pretēji. Eiropas Savienība tikai veicina imigrantu pieplūdumu, no tā visa izmanto, to visu savās interesēs izmanto Erdogana kungs, viņš jums sniedz morālos mācības. Viņš ir bezatbildīgs un jūs esat viņu padarījuši hipervāranu. Uh, arī jo um, turku policisti, kas pagājuši nedēļa ar asaru gāzēm uh, izklīdina demonstrāts, bombardē kurdu minoritātes, atgādina, ka kurdi ir tie, kas vissparīgāk cīnās pret Alkaidu un Islama valsti. Turcija, kas ir šāvusi uz Krievi, Krievijas lidmašīnu un tirgo Islama valsts naftu, bet jūs to visu ignorējat uz Turci, Turciju Sīrijas teritorijā ir ļoti daudz atentātu, kas izriet no Erdogana kunga kļūdainās iekš un ārpolitikas. Tad šī ir tā valsts, kuras vēlties integrēt Eiropas Savienībā. Tad kāda varētu būt efekt, kāds varētu būt efektīvs risinājums? Piemērs ir Austrālija. Uh, ļoti daudz tika darīts, lai, um, veik, tik, lai notiktu šīs prevencijas pasākumi. Viņiem ir ļoti skaidra politika, tas sniedz ļoti skaidrus rezultātus. Būsim pragmatiski, atbildīgi, iedvesmosimies no Austrālijas imigrācijas politikas. Mums ir nepieciešams spēcīgs nacionālās robežas. Sīrijā, Sīrijai tuvajās valstīs ir jāizveido bēgļu aizsardzības uh, nometnes un no tā iegūs visi. Uh, Eiropas Savienību vairs e, nepārplūdīs nepārvaldāma imigrācija krīze, imigrācija, kas e, tiek e, veicināta ar viltus solījumiem, bet ceļā viņi iet bojā. Paldies! Das Wort hat jetzt die Fraktionslos. Nu, tagad uh, vārds tiek dots Morvai, kas nav piesaistīta nevienai partijai. Priekšsēdētājs kundze. Priekšsētāja kungs, ministras kundze. Padomas vārdā, komisijas vārdā, Junker kunga vārdā, vai jūs varētu precizēt ļoti skaidrā, saprotamā veidā ES pilsoņiem, kas tās ir par izmaiņām, par kurām jūs runājāt? Nu, mēs optimistiski to skatot, ja sapratām pareizi, tad jāsacina, ka izmaiņas ir tādas, ka tagad Eiropas Savienība nelaidies iekšā uh, nevienu uh, imigrantu, izņemot uh, karabēgļus. Vai jūs varētu ar jā vai nē īsi apstiprināt šo statusu? Otrais jautājums. Un tas arī ļoti interesē Eiropas pilsoņus. Dažreiz jūs runājat par migrāciju, migrācijas politiku. Man ir pusotra minūte priekšsēdētāja kungs, pusotra. Labi, paldies jums. Liels paldies. Es to ļoti novērtēju. Tad otrais jautājums. Dažreiz jūs runājat par migrācijas politiku Eiropas Savienības vārdā, dažreiz par patvērumu vai patvērumu politiku. Uh, Īsnībā tas nemaz pat nav jautājums, bet drīzāk uh, viedoklis, bet vienkārši tas viss ir pilsoņu vārdā. Tad precizēsim. Eiropas Savienībai nav nekāda sakara ar atsevišķo valstu migrācijas politiku un migrāciju kopumā. Tā ir dalība valstu kompetence. Vai tas ir skaidrs, vai tas ir fakts, vai jūs tam piekrītat? Paldies! Paldies, Morvai kundze! Un tagad Nībleris kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, um, priekšsēdētāja vietnieka kungs, uh, padomes uh, pārstāvi, komisijas pārstāvi. Tagad runa ir par detaļām. Pēc uh, pamatelementu uh, Uh, izdiskutēšanas pirmdien uh, jāpievēršas tādām lietām, kā, teiksim, nelegāla kontrabanda. Uh, sieviešu dienā mēs ilgi runājām par migran, migrāciju un migrantiem un par riskiem, kam pakļautas tieši sievietes un bērni, ja mēs neapturēsim šos kontrabandistus. Tagad runa ir par vienošanos ar Turciju un konkrēti par šo problēmu. Un es teikšu tā. Man prieks par to, ka sarunas notiek, man prieks par progresu. Uh, kas panākts pirmdien, nu, tas vēl nav izšķirošs um, progress, bet um, uh, nu, runa ir par progresu soli pa solim. Un uh, tas ir iespējams tikai iesaistot Turciju. Arī jāpalīdz Grieķijai, bet cilvēki ierodas pāri jūrai un tāpēc uh, tas ir jāatzīst. Bez sadarbības ar Turciju mēs uh, nepanāksim mūsu mērķus. Man interesanti, kāda cena mums būs par to jāmaksā kā Eiropiešiem. Protams, nevar runāt ne par kādu iestāšanās atlaidi. Te runa ir par skaidriem noteikumiem, kritērijiem, kas ir spēkā visām dalībvalstīm un arī Turcijai. Un par ko kolēģi jau izteikušies. Iestāšanās sarunas ir viena lieta, un uh, bēgļu migrantu krīze ir cita lieta. Un tad arī par vīzām un uh, bezvīzu režīmu iespējamu. To es skatu ļoti kritiski. Parlamentā droši vien vēl intensīvi tiks diskutēts par šo lietu, bet uh, padomas pārstāvjiem uh, vēlos atgādināt, bez parlamenta nekāda bezvīza režīma nebūs, tā kā uzklausiet mūsu kritiku lūdzu ļoti uzmanīgi. Paldies! Paldies, Nībleris kundze! Tagad divas minūtes Gerēra Saloma. Paldies priekšsēdētājiem! Nu, pirms diviem mēnešiem nu, mūsu politiskie vadoņi teica divi mēneši un uh, migrantu krīze tiks atrisināta. Nu, uh, nākamnedēļ beigsies šie divi mēneši. Un uh, martā notiks nākamā galotņa tikšanās un kaut kas ir jādara, lai mums būtu arī konkrēti rezultāti. Nu, mums jājautā, ko mēs šobrīd darām. Tas tiešām apkaunojoši. Mēs runājam par vīriešiem, sievietēm, bērniem, kas ir apmaldējušies kaut kur mm, Eiropas kontinentā, un viņi runā tieši tādiem pašiem vārdiem, kā, teiksim, vīrieši, sievietes un bērni, kas, kam bija jābēg pēc pilsoņu kara Spānijā, pēc otrā pasaules kara, pēc uh, Balkānu kara. Un mums jāsaka mūsu vadītājiem, ka viņi nedrīkst um, iekrist šajā populisma slāzdā. Jāpārstāv Eiropas Savienības pamatvērtības. Viss, kas tiek sarunāts ar trešām valstēm, Tam visam jābalstās uz uh, humanās palīdzības pamatprincipiem un starptautiskiem uh, humanās palīdzības uh, likumiem citādi. Mums sāksies uh, uh, necilvēcības uh, epidēmija un uh, tas, kas te notiek, ir vienkārši necilvēcīgi, tas cilvēku necienīgi. Un, uh, lūdzu nesakiet, ka tas notiek ar parlamenta piekrišanu. Parlaments tam nepiekrīt, un es tam nepiekrītu personīgi. Paldies Gerero Solomkungam, un tagad Fotīga kundze. Pusotra minūte. Paldies! Es sākšu ar eh, Marta samitu. Mūsu mērķis stiprināt uh, Eiropas Savienības konkurētspēju ļoti svarīgs, bet ņemot vērā nākamu referendumu Lielbritānijā. Tas šis jautājums kļūst pat vēl svarīgāks, un es augstu vērtēju jūsu sagatavošanās darbus šim notikumam runājot par uh, samita Turciju. Un tad uh, beidzot uh, es novērtējusi Turcijas ģeostrateģisko izvietojumu un arī uh, partnerattiecības. Protams, tas notiek šīs bēgļu krīzes ietekmē. Un tagad Turcijas eh, situācija ir cita šajā sarunās eh, nekā, teiksim, pirms diviem, trim gadiem. Nevajadzētu baidīties no tā, ko kolēģis sauc par outsourcing, jeb ārpakalpojumiem. Viņi arī saka, ka esam pilnīgi atkarīgi no Turcijas šobrīd. Es tā nedomāju. Bet ar šo es uzskatu, ka šo krīzi jātiek galā, izmantojot partnerattiecības, un eh, tā arī jārīkojas. Paldies, eh, Fotigas kundze, un tagad Intfeld kundze. Pus viena minūte. Es paldies priekšsēdētāji. Um, ministras kundze, man prieks jūs redzēt šeit. Eh, citēšu uz izteikumus. Kopēja nostāja migrācijas politikā apgrūtina to, tas, ka padomi cenšoties vienoties, mēs nevaram nonākt pie kopsaucēja. Šie citāti ir jūsu citāti Henis Plešārds kundzes citāti, kad jūs bijāt deputāte. Uh, Jūs eh, runājāt par obligāto sadalījumu, par šo mehānismu, ko toreiz ierosināja. Man jums bija jāatgādina par jūsu izteikumiem, jo šis darījums ar Turciju ir morāli negodīgs un apšaubams. Dombrovska kungs, jūs aplūkojat uh, izaugsmi un darba vietas. Kurš te vēlas investēt Eiropas Savienībā, kas izirst mūsu acu priekšā? Uh, Es vēlos apelēt eh, pie Nīderlandes prezidentūras, lai tā atbalsta tik tiešām ilgtspējīgu eh, politiku un izaugsmi. Paldies, Veržā kundze, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Es atgriežos eh, no, atgriezos no šī samita ar Turciju un man jādomā par to, kas tur notika um, pašā Turcijā aktīvistus nogalina, avīzes slēdz, politiskos aktīvistus uh, tur cietumā. Mm, notiek uh, vienkārši klāja uh, cilvēku tiesību neievērošana, demokrātija praktiski netiek īstenota, uh, notiek uh, slaktiņi, līķus. Uh, paslēpj un uh, nevienam nerāda. Turcija pati izveidojusi šo bēgļu krīzi un tagad šantažē ar to Eiropas Savienību, un mm, tas labi darbojas. Man tiešām kauns par Eiropas Savienības rīcību šobrīd priekšsēdētāju kungs. Uh, Mums tagad ir jārīkojas aktīvi un jāpieprasa, lai tas beidzot eh, tiktu izbeigts. Paldies, eh, Verģēkons, un tagad ir Kabras kungs viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Un daudz ko dzirdējam. Man divas lietas sakāmas. ES dalībvalstis ir atbildīgas par eh, palīdzības sniegšanu bēgļiem. Tas nozīmē, mums jāpārbauda, kas tur notiek, pat ja Turcija domās mūsu vietām. Un mums eh, jādomā arī par Irākas, Lībijas, Afgans, bēg, Afganistānas bēgļiem, ko nenoseks vienošanās ar Turciju. Turklāt nevajadzētu kļūdīties. Turcijas sniegtā palīdzība ir humanā palīdzība. Un mēs to nevaram kompensēt ar eh, to, ka uzņemsim Turciju Eiropas Savienībā. Īpaši Turcija netiek respektētas cilvēktiesības. Tad mums jāuzņemas politiskā morāla atbildība, jāpalīdz bēgļiem. Un tas nenozīmē uh, uh, nolaišanos uz ceļiem un piekrišanu Turcijas totalitāram režīmam. Tas nav mūsu garā. Uh, Paldies, eh, Terri Kabras kungs, un tagad trīs minūtes Farāžs kungs. Mēs uh, gatavojamies pieļaut uh, ļoti stopu kļūdu. Uh, Merkeles kundzes aicinājums ierasties eh, visiem Eiropā novedis pie šī haosa. Un tagad par Turcijas šantāžu. Sākumā 3 miljardi. Tik daudz viņi pieprasa. Un viņi apsola samazināt bēgļu skaitu, kas nonāk Grieķijā no Turcijas. Mm, tagad uh, multiplicējušies eh, šie skaitļi tiecībā uz bēgļu skaitu Grieķijā. Un viņi sola vairāk un, un pieprasa arī vairāk Par to jau rakstēja Kiplings uh, tiecībā uz situāciju Indijā. Uh, tā, tas bija arī toreiz, viņi pieprasa aizvien vairāk un dara aizvien mazāk. Un tiklīdz sāk uh, maksāt, šī maksāšana jāturpina. Un uh, tagad šis, šī apmaiņa viens pret vienu. Ko tas nozīmē? Mēs viņiem maksājam, skaitļi nesamazinās, mēs padodamies neskatoties uz to, un 75 eh, miljā, miljoniem turku no šī gada jūnija apsolam bezvīzu režīmu. 90 eh, dienas eh, viņi var palikt. Droši vien daudzi mēģinās atvest arī ģimenes, un šie skaitļi arī pārsniegs pieļaujams robežas. Mēs saucam tagad Turciju praktiski par um, pilntiesīgu Eiropas Savienības uh, locekli. Būtu labi, ja Kamerona būtu tik laba sarunu vadīšanas, uh, sarunvešanas spējas kā uh, Turcijai. Mēs uh, uh, tagad praktiski esam uzņēmuši Eiropas Savienībā valsti, kas ir nabadzīgāka. Uh, par eh, ikvienu Eiropas Savienības valsti, kas ir islāma valsts, kas ir totalitārā valsts, eh, un esam solījuši arī bezvīzu režīmu. Mm, eh, es domāju, ka Turcija ir tāds uh, pagrieziena punkts, un tas ir pareizi. Acīm redzot, eh, mūsu ministra prezidents ar prieku finansēs eh, Turciju un Turcijas eh, tā saukto palīdzību. Runājot par nākamo referendumu, mums mūsu pilsoņi nevēlas, lai teroristi izmantotu šos maršrutus un iespēju nonākt Eiropas Savienībā, uh, izdodot sevi par bēgļiem. Es uh, domāju, ka šis balsojums būs, par bal būs balsojums pret teroristiem. Un uh, Lielbritānija uzskatīs, ka drošāk ir izstāties un nepakļauties šim riskam. Paldies, Farāžu kungs, un tagad uh, Degrāfta kungs pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs. Eh, patiešām tā ir kauna diena. Eh, pirmdiena eh, apzīmēja mūsu kapitulāciju Turcijas diktatoram Erdoganam. Un tagad Eiropas vērtības un brīvība tiek mīdīta mīdīt ar kājām. Ir skaidrs, ka jūs parādījāt eh, to, cik nespēcīga ir Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir eh, pārņēmusi panika, panika par kopīgo tirgu. Jūs eh, gatavojaties maksāt Turcijai 6 miljardus eiro, un tad Turcija nodrošināt iespēju pātrināt iestāties Eiropas Savienībā. Tas ir solis solis uz islamistu un teroristu Eiropu. Tā ir kļūda. Eh, tas eh, te ir eh, runa par to, ka pat labam ir jādara gals maksājumiem Turcijai, jādara gals islamistu invāzijai, kas, kas par daudz, tas par daudz, ir tikai viens ceļš un viens risinājums, eh, proti eh, dot spēcīgu atbildi uz eh, līdz šim notikušo un uz bēgļu straumēm. Mums ir jāslēdz un jāaizstāv savas robežas un tas nekavējoties. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad minūte kolēģei docē. Priekšsēdētāja kungs Šomēnes ministru padome atkal pievērsīsies e, Eiropas projektiem e, saistībā ar migrāciju un konkurētspējīgu. Lai ko arī neteiktu Vēbera kungs par e, šo te vienošanos ar Turciju un partnerību, tomēr realitāte ir tāda, ka migrācijas politika ir haotiska, dārga un uh, dodu Turcijai e, vīzu režīmu. Bet, ja mēs runājam par e, savu valsti, tad ir jāsaka, ka mm, e, tie miljoni cilvēki, kuri ir nonākuši apvienotajā karalistē, viņiem ir cerības. Mums ir jādara vairāk nekā jāpadodas neveiksmīgai vienošanai. Eh, iesaistās eh, arī Lielbritānijas eh, TRK, un es domāju, ka ārpus Eiropas Savienības būs veiksmīgāk. Paldies, ak, priekšsēdētājs, tagad divas minūtes kolēģim Čībām. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs esam uzklausījuši ļoti dažādus vērtējumus par vienošanos ar Turciju. Ir cilvēki, kas par to ir gandarīti, ir cilvēki, kas to kritizē un saka, ka mēs būsim ļoti atkarīgi no Turcijas. Bet vai gan mēs varam šo krīzi atrisināt nesadarbojoties ar Turciju? Es jau esmu bieži teicis, ka, Turcija, ka sadarbība ar partneriem Turcijā un Ziemeļāfrikā ir nepieciešama, tāpat kā ir nepieciešams eh, internacionalizēt organizēt šo te procesu, ieska, ies, iekļaujot apvienotās nācijas. Tā jau nav reģionālā problēma, tā ir globāla problēma, tāpat kā tās sekas. Eh, tāpēc arī Mums ir jāskatās, kur ir problēmas sekas. Pagājušā gada septembrī mēs pieņēmām lēmumu, ka mums ir jāsolidarizējas ar valstīm, kurās izjūt migrantu spiedienu. Mēs vienojāmies par uh, imigrācijas procedūru. Mēs gribam aizstāvēt ārējās robežas, bet tas pat laban vēl nefunkcionē. Ir valstis, kuras neizpilda savas pienākumus e, tāpat kā mana valsts, un Turcija e, var cīnīties pret kontrabandistiem, kas e, nopelna lielu naudu ar cilvēku kontrabandu. Tomēr tajā pašā laikā e, Turcijai ir, ar Eiropā ir, ir arī iespējas aizstāvot ārējās robežas, mums ir jā jāpieņem pašiem savi lēmumi un jārīkojas pašiem, ne tikai jāpaļaujas uz citiem partneriem. E, mums ir jācīnās pret cēloņiem, pret karu, genocīdu, kara noziegumiem. E, Turcija ir liels kaimiņš Eiropas Savienībai, tā ir lielas iespējas, bet tomēr ir izaicinājumi saistībā ar cilvēktiesībām, brīvībām un e, mēdīju brīvību. Ņemot vērā mūsu rezolūcijas, mums ir jāsaka, ka Eiropas Savienība tās ir mūsu vērtības, mums ir jāizsēc, e, savien, jāizstāv Savienība un e, Šengene, paldies, e, priekšsēdē, un tagad Fajonas kundze. Pagājušajā mēnesī es biju Turcijas dienvidu austrumos un ir e, skaidrs viens. E, e, Eiro, Turcija viena pati nevar atrisināt bēgļu krīzi un arī Eiropas Savienība ne. Un šī te problēma skar abas puses, jo situācija nav kontrolējama. Uh, ir nepieciešams nodrošināt labu sadarbību un finansiālo palīdzību Turcijai ir jānodrošina tajās vietās, kur tā ir visvairāk vajadzīga - pārtikai, izglītībai un bēgļu integrāciju darba tirgū. Tāpēc arī ir jāpastiprina cīņa pret cilvēku kontrabandistiem. Bēgļu apmaiņai jānotiek saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Jūs patiešām te e, jau minējāt par to, ka Balkānu e, ceļā bēgļu straumes ir apturētas. Būtu labi, ja tas tā būtu. E, Slovenija šodien atkal ir eh, slēgts robežas ar Horvātiju. Un Višegrada grupai arī būtu jādomā par eh, atbildībām saistībā ar Schengeni. Turcija ir straķēdiskais partneris, bet tomēr eh, nākotne ir atkarīga no progresa ar situācijai ar mēdīju Turcijā un citiem jūtīgiem aspektiem. Uh, Ne tikai Eiropas Savienībai un Turcijai būtu jāmēģina risināt situāciju, bet arī starptautiskai sabiedrībai kopumā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad eh, kolēģis Marijas viena minūte lūdzu. Aizvakar eh, mums bija eh, samits par eh, bēgļu jautājumi, un es teiktu, ka mēs te varam runāt par cīnisko atsauksmi, un tagad vēl atsaukšanās uz 17. 18. gada samit, marta samitu nozīmē, ka šīs te bēgļu traumas saglabāsies un e, iestrēgušo bēgļu skaits palielināsies. Eiropas Savienībā ir jāpalīdz Grieķi, Grieķijai. Dombrovska kungs, Grieķija nevar tikt pārvērsta vienā lielā bēgļu nometnē un nevar akceptēt arī šādu te tirgu, e, Anatolijas tirgu. Un tad vēl kontrabandisti, kuri e, nopelna savu naudu. Un jādomā arī par Skopju un Albāniju, kuras ir spiestas slēgt savas robežas. Un tad vēl tiek runāts par Dublinu 3 un Grieķijas izstāšanos no Schengeni un robežu slēgšanām. Paldies! Kolēģi Marijas, atļaujiet kolēģiem Zanim uzdot jautājumu. Eh, lūdzu, kolēģi Zanī, uzdodiet jautājumus, priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mans jautājums ir šāds. Jūs runājat par cinismu. Un jūs runājat arī par šantāžu Eiropas eh, politikā. Pat tiešām situācija ir tāda, ka e, Turcija izmanto šos te līdzekļos bet arī pašā Eiropas Savienībā ir šantāža. Piemēram, ministru prezidents Kamerons šantažēja Eiropas Savienību ar sociālajiem jautājumiem. Ko jūs, kā jūs vērtējat šo te kultūru? Jā, paldies par Kamerūnu. Es jau vakardien runāju, un es arī skaidroju par to, ka e, Lielbritānijas eh, lēmumā pieņemšanā nobalsoja visi par. Eh, situācija ir izveidojusies tāda, ka uh, tagad sociālais sloks ir uz visiem darbiniekiem saistībā ar nacionalitāti. Tas nozīmē, ka viestrādniekiem Lielbritānijā nav tiesība, bet Vācijā ir. Un tagad minūte kolēģim Tilečkām. Es eh, patiešām eh, domāju, ka ir eh, progress, bet mums nav partnerības ar Turciju. Mēs nevaram būt partneri saistībā ar konfiscētajiem medijiem un tā tālāk tomēr, ko mēs varam darīt? Mēs varam tomēr um, strādāt pie vienošanās. Es domāju, ka viens pret vienu šī te apmaiņa, tas varbūt nozīmē uh, migrācijas legalizāciju, bet uh, vai tādā veidā mēs to ierobežosim? apmainot to pret bezvīzu režīmu, kur te būs risinājums? Un tad vēl jaunu sarunu sadaļu atvēršana sarunās ar Turciju, kamēr Erdogans dara to, ko viņš dara. Uh, Mums vajag eh, runāt par konkrētiem mēriem, konkrētiem datumiem un runājot par vienoto tirgu. Es patiešām gribētu redzēt, lai šeit notiktu reāls eh, progress. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad viena minūte kolēģiem Hadži Čorģo es e, parakstītu šo te nolīgumu, ja būtu runa par precēm, kastēm, zārkiem vai citiem priekšmetiem, bet es kaunos, jo te ir runa par cilvēkiem un ka tiek pieņemts lēmums par šādu tir cilvēku tirdzniecību. Arī apvienotās nācijas jau pieminēja cilvēku tiesību pārkāpumiem. Kāpēc mēs šo naudu neizdodam 3, 6 vai 9 piecus miljardus, lai Sīrijā uzbūvētu jaunas drošas pilsētas, eh, kur apņemtos gan Krievija, gan apvienotās nācijas nodrošināt mieru. Pat labāk eh, Turcija mūs šantažē. Un, eh, tas, ko es varu teikt, Kas notiek Turcijā? Tur tiek eh, vajāti zinātnieki. Turcijas dienvidos ir briesmīga situācija. Un apgalvot, ka cilvēkiem Turcijā ir drošība, nu es nezinu. Vakardien mēs redzējām eh, kadrus, kad eh, Davutolu izdalīja ziedus žurnālistēm par godu sieviešu dienai. Priekšsēdētājs pārtrauc. Tagad lūdzu kolēģi Kelleram. Paldies! E, pirmdienas padome bija apkaunojoša e, padome, ko jūs tātad 28 valdības pieņēmāt. Tas nozīmē starptautiskās tiesību, Eiropas tiesību un cilvēku pamattiesību pamatprincipu pārkāpums. Jūsu plāns eh, sūtīt bēgļus uz Turciju un pēc tam eh, Turcija var izrīkoties ar bēgļiem kā grib. Jūs, aiz, jūs slēdziet robežas eh, cilvēku priekšā, kuriem vajag starptautisko atbalstu. Jūs sagraujat tiesības lūgt patvērumu. Un tas es, es patiešām nesaprotu, kā jūs varat mierīgi gulēt naktīs pie šādiem notikumu nor, norises. Paldies, saka priekšsēdētājs. E, tagad minūte, pusotra minūte kolēģim Lundgrēnam. E, paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs esam pret eh, Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Vairāki iemesli tam ir, jo šī valsts nemaz neatrodas Eiropā, tikai 3% no Turcijas teritorijas atrodas Eiropā un uh, mums uh, vēl būtu ārējā robeža ar Sīriju, Irāku un Irānu tādā gadījumā, un tad jūs varat iedomāties, ka, kas, no kas no tā varētu izveidoties. Un te ir skaidri un gaiši runa par šantāžu. Nauda, bezvīzu režīms, uh, pātrināta iestāšanās, tās ir visas prasības no valsts, kura apspiež minoritātes, piemēram, Turcijas pārkārt cilvēktiesības, preses brīvību Tāpēc mēs varam teikt, ka mēs esam patiešām noraizējušies skatoties, kāda ir vietējā situācija. Bez tam šajā valstī notiek islamistu kustības attīstība. Mēs redzam arī valdības partijā, kā PK rīkojas un, un mums patiešām mm, ir noticis jau pietiekami daudz. Es domāju, ka mēs nevaram mm, eh, likt Zviedrijas nodokļu maksātājiem vēl vairāk maksāt, lai atbalstītu Zviedriju. Mums ir jārisina problēmas citādāk. Mums vajag problēmas ar, eh, mums ir vajag dialogu ar Turciju, bet ne šādu ceļu. Paldies, ka priekšsēdētājs Lundgrēna kungam. Tagad pusotra minūte kolēģis Deļinskis. Paldies, dāmas un kungi, es gribētu teikt, ka esmu neapmierināts par to, ka uh, austrieši un Eiropas uh, deputāti uh, ir kopīgi sa, uh, Eh, sagatavojuši deklarāciju, kurā pozitīvi novērtē samita rezultātus. Tas nozīmē, ka vēlme, ka Eiropai atkal būtu jātur vaļā durvis un Eiropas miljardi būtu jāmaksā Turcijai. Eh, no jūnija pēc tam bezvīzu režīms Turcijai un pēc tam uh, uh, pātrināta uzņemšana uh, Eiropas Savienībā. Uh, es teiktu, ka tā ir problēma, uh, kas mm, skar ne tikai Austriju, bet tā ir arī problēma Vācijā, jo Pat labāk viss kontinents ir bezdibēņa manā, uh, ja Vācijas kanclere patiešām grib nākt pretī cilvēkiem no Arābijas, Āzijas vairāk nekā saviem cilvēkiem, uh, tad varbūt, ka vajadzētu viņai aprūpēt bēgļus uh, šajās valstīs, bet kā kanclere viņa vairs neatbilst sava amata prasībām. Samits Samits ir, samita rezultāti ir jānoraida. Mēs gribam, kā Austrija kontrolēt savas robežas, un mēs esam pret Turcijas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Tādā gadījumā mums vajag referendumu. Paldies kolēģim Beļinskim. Tagad viena minūte kolēģis Zinadinos. Paldies! Uh, pēc uh, samita starp uh, Eiropas Savienību un Turciju rezultāti bija tādi, kas nesa vilšanos un atnesa būtībā tādu sakāvi kā pie Vaterloo un eh, mēs nevaram akceptēt Turcijas izvirzītos priekšnoteikumus, nedz papildus 3 miljardus eiro, nedz eh, at, vīzu atvieglojumus, nedz arī eh, to, ko Turcija plāno darīt ar bēgļiem un kontrabandistiem dāmas un kungi, patiešām jau iepriekš tika mino, minēts tas, ka Turks ir savā būtībā uh, ir barbārs un mežonīgs cilvēks, e, e, bet ja ir jācīnās ar ienaidniekiem, tad ien, es citēju tagad, e, bet ka ienaidnieku var uzvarēt tikai nospiežot uz ceļiem. Es domāju, ka mēs esam pakļaujušies Erdoganam kaispārdošanā. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai jūs atļautos, ka atļautu jautājumu no Zabārska kungam? Да, Atvainojiet. Vai tulkojuma nav? nosaukt cilvēkus par barbariem, tas ir e, pilnīgi neakceptējami. Viņu vajadzētu izslēgt no parlamenta. Tas ir kauns Eiropas parlamentam, ka šeit skan tādi vārdi. E, tā, kolēģi, mēs izvērtēsim to. Tagad Šabārska kungs. E, Cienījamie kolēģi, vai jūs domājat, ka sarunas ar Erdoganu ir kauns arī Eiropas komisijai? jo tā ir atkal liela eh, birokrātu politiskā kļūda, eh, to cilvēku kļūda, kuri uzaicināja miljoniem migrantus un kuri tagad redz, ka šīs kļūdas rezultātē, eh, tā kā Eiropas Savienība nevar aizstāvēt savas robežas, tad viņi sāk runāt ar diktatoru Erdogan, tā ir politiskā pašnāvība. Nē, es domāju, ka ir tā, ka Eiropa var aizsargāt savas robežas ar Turciju, bet eh, šeit tiek spēlētas spēlītes tā kā govju tirdzniecībā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs vēl gribējāt eh, runāt par reglamentu, kolēģi Pitikau. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju vienkārši norādīt uz to, eh, ka referents, kuram uh, E, e, iepriekšējais referents apzīmēja turkus par suņiem. Tas ir, tas ir rasisms. Es lūdzu izvērtēt e, protokolu un patiešām izdarīt secinājumus un rīkoties. Kolēģi Pitekofers, es jau te apsolīju to pārbaudīt. Es vienkārši tajā um, brīdī es pierakstīju Zabarska kunga jautājumu, repliku, tāpēc es ne, nenoklausījos tulkojumu. Tagad Grostec kundze. Merci beaucoup. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmdien Briselē atkal bija pēdējās iespējas samits. Vēl viens samits. Rezult, samita rezultāti, tāpat kā iepriekšējā astoņu samita rezultāti, tiešām ļoti satraucoši un liek mums vilties. Uh, 18. un 19. mārta samits būs fundamentāli svarīgs. Būs jāizvēlas Eiropa, Eiropas Savienības Eiropa, par ko mēs uh, uh domājām 60 gadus atpakaļ, un būs jāizvēlas vai Eiropa, kur katrs noslēdz savā egoismā, bet tas nav risinājums imigrācijas krīzē, kā vienmēr. Uh, Mūsu pozīcija attiecībā uz Turciju ir absolūti neskaidra. Tās, eh, kas tika panākts ar eh, Turciju, noteikti bija sliktākās sarunas, kāds jebkad ir bijušas Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā sarunas ar Turciju, bet tajā pat laikā ļoti šķelta, mums nav stratēģijas, mēs nerunājam viens ar otru, un tādējādi Eiropa nonāk turku rokās, mēs mētamies vilkam rīklē. Priekšētājs kundze, tas, ko jūs piedāvājat, ir bezatbildīgi. Katru nedēļu tucīnāk lajā ar jaunu prasību sārakstu. Uh, Runājot par vīzām, 70 kriteriji ir jāievēro pirms turku valsts piedarīgie var uh, izmantot šo sistēmu, taču Eiropā doma ir, ir apņēmusies liberalizēt vīzu režīmu jūnijā. Ministrs kundze, jūs atbildat, aizmirstat, ka šeit ir arī Eiropas parlamenta kompetence. Eiropas parlamentam arī ir jāsaka savs vārds šajā lēmumā. Tātad padomu pieņēmus lēmumu vēl maksā 3 miljārdus, bet tas ir muļķu tirgus. Jūs nav vēl, nesat vēl spējuši samaksāt 3 miljārdus, ko solīja miljārdi pagājuši gadu. Un kā jūs kontrolēsiet šo 6 miljārdu iztērēšanu absolūts liekulības tirgus, runājot par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā? Mēs zinām, ka šāda iestāšanās perspektīva ir absolūti nereāla, tā neīstenosies. Tas, ko mēs vēlamies, tajā ir konkrēta darbība. Eiropas Savienība nevar nepārtraukti uz citu pleciem uzlikt savu atbildību, tas tiešām ir uh, apkaunojoši Eiropai. Paldies, Grostets kundze. Vai atbildēsiet uh, uz Lebretona kolēģi jautājumu? Lūdzu, Lebretona kungs. Merci d'accepter. Paldies par pieņemto jautājumu, Grostets kundze. Es pilnībā varu piekrist jūs sacītajām. Jūs norā, nosodāt šo Eiropas Savienības vienošanos ar Turciju, ko jūs nosaucāt tiešām par muļķu tirgu. Jūs atgādinājāt, kā pārāk vienkārši ir liberalizēts vīzes, pilnībā neievērojot uh, noteikumus. Jūs atgādinājāt, ka mēs maksāsim 6 miljārdus eiro, pret, bet pret ko uh, solījums, ko sniedz valdība un kur mēs redzam nerespektē nekādu brīvību savā valstī, bet tad man ir jautājums, kā jūs varat turpināt atbalstīt Eiropas Savienību šādos apstākļos? Paldies. Nu, Lebreton kungs, um, mums ir skaidri noteikumi 30 sekundes jautājumam un atbildēt tieši tāpat. Grosteits kundze. Je, je... Atbilde. Es uzskatu, ka Eiropa m, mm, celta uz krīzēm, un šodien ir bezprecedenta krīze. Es esmu uzticības pilna par to, ka Eiropa var reaģēt šo krīzi, bet arī jāuzņems pilnīgi visa atbildība. Paldies, Grastis kundze. Un tagad pusotra minūte Bostināru kungs. Much, Paldies, priekšsēdētāji, godētais komisārkungs Es uzskaitu, ka nav risinājuma esošai imigrācijas eh, krīzei, ja nav sadarbības ar Turciju. Es neesmu pārliecināts, ka vienošanās ar Turciju, kas panākt pirmdien, būtu pareizā atbildi. Izskatās, ka mm, gribot samazināt imigrāciju plūsmu, tas viss ir palielinājis bāžas par cilvēku tiesību ievērošanu, starptautiskā likuma ievērošanu. Uh, Eh, šī tiešām ir palaist garām iespēja mūsu dalību valstīm uzņemties kopīgu atbildību, rīkoties iepretim šai sarežģītai krīzē. Tāpat laikā Turcija ir jāuzteic par to, ka tā uzņem ļoti lielu skaitu Irākas un Sīrijas bēgļu, un tā uzņems vēl eh, vairāk eh, cilvēku. Vienošanās ir jāiekļauj visi pasākumi, lai cīnītos pret kontrabandu lai iznīcinātu kontrabandistu biznesa modeli. Turcija ir kandidāta valsts, taču bēgļu krīze un uh, iestāšanās tās ir divas dažādas lietas. Mums ir arī jāsaka kritika attiecībā uz paplašināšanās procesu, un tā Eiropas komisija ir ļoti pieticīga, kautrīga. Šonedēļ arī tur, Turcijas iestādes uzbruka opozicionāriem aicina arī Turciju nedarīt neko, kas varētu apdraudēt starptautiskās miersērunas eh, par Sīriju. Ir uzbrukumi Turcijas pilsoņiem, bet aicinu Turciju arī atsākt mieru procesu ar kurdiem. Liels paldies! Nāru. Paldies Bosnāru kungam. Vai pieņemsiet jautājumu no eh, Koblan kunga? Kolēģi Koblan. Koberna kungs. Dankeschön, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vai jūs man nepiekristu, ka Eiropas partneri cenšas ieklausīties Merkavas vārdus, ļauj cilvēkiem ierasties, rada problēmas mums visiem, un vienošanās ar Turciju par migrāciju ir absurdi, ir joks. Mm, ar tā kā būvēt laivu no papīra. Un um, paldies, runātāja pārtrauc. Paldies, Koberna kungs. Postnāru kungs atbilde. Dargo kolēģi, šis populistiskās runas ir ļoti populāras šajās sienās, bet mums gan visiem spēkiem jāizstāv mūsu ārējās robežas, ne tikai Schengens robežas, ārējās robežas, un mums pragmatiski jāsadarbojas ar partneriem, lai risinātu šo problēmu. Vienkārši populistiski risinājumi uh, nekad uh, nevarēs um, pēc būtības problēmas atrisināt. Paldies, un nākamais runātājs Kirkhopkungs. Paldies, mums jābūt godīgiem. Ja Eh, vienam pret otru. Šī ir krīze, nevaram pieļaut kļūdas. Eh, nu, ar Turciju eh, dažas kļūdas jau tika pieļautas. Kamala kungs pareiz teica, draugiem jārunā vienam ar otru godīgi. Jāsaka ne tikai tas, ko otrs vēlas dzirdēt. 6 miljārdi eiro ir kļūda. Tā ir liela kļūda. Nevajag meklēt sudraba lodas, jo rezultātā jums rokās var uh, palikt um, atombumba. Paskatieties, mums ir nepieciešama uh, tāda skaidra pārvietošanas politika un uh, varbūt ne virsraksti ambiciozi mums vajadzīgi, bet vienkārši saprātīga politika. Paldies, vai pieņemsiet zilo kartīti no Jākons Arikundzes, lūdzu. Ar mikrofonu. Paldies! Es domāju, Eiropas Savienība ir taisnība, sakot, ka nav vienkāršu risinājumu un ka mums um, jāizstāv ārējās robežas, bet vai tā nav pamatdoma vienošanās uh, ar Turciju? Mēs novēršam to sliktāko, proti kontrabandu, cilvēku kontrabandu, un uh, šādi mums pastāv tāda tā kā vienotība. Uh, aizstāvot robežas, vai tā tāds nav? Atbilde, es nē, man šķiet, ka tā tas nav. Šis projekts man šķiet tik ļoti sasteigts un netika pietiekami labi pārdomāts. Vajadzētu palikt ļoti mierīgiem un nosvērtiem. Jāpaskatās uz šo komisijas priekšlikumu un jāskatās, ko var darīt arī nacionālā līmenī, lai problēmu atrisināt citādi. Uh, Paldies, Kirkopa kungs, un tagad viena minūte ir Desarnes kundzei. Paldies eh, priekšsēdētājiem. Normāli runāt ar Turciju, bet nav pieklājīgi to uzticēt mūsu robežu pārvaldīšanu, patvērumu politiku, lēmumu pieņemšanu, kas skara visu integrēto lēmumu eh, e Eiropu. Uh, Ja mēs tā darīsim, tad mums jāuzņemas šī atbildība pašiem. Arī bēgļu uzņemšana. Ne, neatstāsim Grieķiju nelaimē. Mums um, jāpalīdz Grieķijai attiecībā uz uh, šiem cilvēkiem, kas jau nonākuši tās teritorijā. Uh, izveidosim uzņemšanas centrus, ko pārvaldīs Eiropas Savienības ierēģi, lai izskatītu visus patvēruma pieprasījumus, nu, tad šos pie, pieprasījumus var noraidīt vai pieņemt. Mm, tagad uh, uzticēt uh, to visu Turcijai ir uh, noziedzīgi. Mums uh, mērķis ir uh, uh aizstāvēt pašiem mūsu robežas, kā to nosaka arī robežu kodeks un Schengens noteikumi. Paldies! Desarnēs kundze, jūs Atbildēsiet uz Tulis kunga jautājumu, lūdzu, kolēģi. Godātā kolēģi. Grieķijā. Grieķijai Grieķija ir Schengens valsts, bet vai Grieķijai iespējams vajadzētu izstāties no Schengen zonas, lai bēgļiem nebūtu stimulu e, ierasties Grieķijā, lai pēc tam ceļot tālāk un uh, palikt Eiropas Savienībā? Atbilde. Dargo kolēģi, man ir demetrāli pretējais viedoklis. Grieķija ir Schengen sastāvdaļa un mums jābūt solidāriem ar Grieķiju, ko mēs neesam pietiekami labi darījuši pēdējā laikā. Uh, Eiropas Savienības ārējās robežas ir Grieķijas robežas, bet ir arī mūsu pašu Eiropas Savienības ārējās robežas. Un mums jāatbalsta Grieķi vairāk nekā jebkad. Paldies Desārnēs kundzem. Un tagad uh, Urban Krespo kolēģis. Paldies. Mēs runājam par. Uh, cilvēku atgriešanu, kam īstenībā būtu tiesības uz patvērumu. Patvēruma pieprasījums pat netiek izskatīts. Tieša atgriešana tiek institucionalizēta. Tas ir nemorāli un pārkāpja starptautiskos likumus. Par to runāja arī ANO komisārs eh, vakar šeit eh, palātā. Ar šo vienošanos Eiropa nodod pati sevi. Nodod uh, pašu robežu pārvaldīšanu un uh, Uh, nepilda saistības. Un uh, tāpat laikā Turcijā uh, ver cietā vīzas. Nevar sadarboties ar valsti, kur netiek ievērotas cilvēktiesības. Tur nav droša valsts. Ar šo vienošanos Eiropas Savienība kļūst par sabiedroto šim Turcijas režīmam, kas aps, kurā tiek apspiestas cilvēku tiesības, ne, ja tas netiek ievērotas, tiek eh, bombardēti kurdi, ieslodzīti oponenti. Un, ja vēlamies eh, apturēt šo kontrabandu vai izbeigt šo kontrabandu, tad jābūt citiem risinājumiem, eh, jo šis vienkārši nav pieņemams. Paldies, Lunačekas kundze. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šis samits rāda, ka mums pietrūkst solidaritātes un kopīgās atbildības uh, sievietēm, bērniem un uh, vīriešiem, uh, kas bāga no bombām, no kara un uh, vēlas patvērumu šeit. Eiropas Savienība viņus nodod Turcijas režīmam, kas kļūst aizvien totalitārāks. Tieši dalībvalstu valdības ir tās, kas attālinās no ES pamatvērtībām un principiem, uh, pēc kuriem būtu jāvadās. Diemžēl uh, Manas eh, dzimtenes valdība, Austrijas valdība ir pionieris šai cīņā, un es ļoti priecājos, ka eh, četru proeiropeisko eh, Austrijas delegāciju vadītāji kopīgi sagatavoja rezolūciju un mm, teica, ka viņi to skata citādi un ka valdībai nav taisnība. Kā vakar izteicās ANO bēgļu komisārs, Mm, žogi un mūri tikai pasliktina situāciju, un to es vēlos nodot tālāk arī Austrijas valdībai. Nu, ne tikai attāli no idomēnī ir ļoti traucējoši, kā jau izskanēja, ir tās ir arī cilvēku ciešanas, un tikai kopīgi varam atvieglot šīs ciešanas un palīdzēt cilvēkiem tur. Mm, paldies, kolēģi Paksas. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Daudzi aplaudē uh, nolīgumam Turciju, bet uh, man par to liels šaubas. Kas notiek objektīvi skatoties? Uh, Turcijā vēlas bezvīzu režīmu, Turcija to pērk vai Turcija pērk iespējams līdzdalību Eiropas Savienībā un saņem 6 miljārdus eiro, vai Turcija kļūs par pilntiesīgu locekli Uh, kas notiks ar migrantiem, kas notiks ar 75 miljoniem turku, kas uh, iespējams pārvāksies uz Eiropas Savienību un te paliks. Vai mēs ļausimies šai šantāžai, vai Turcija tagad risinās problēmas mūsu vietā? Dargi kolēģi, demokrātija nenozīmē to, ka mums jāpadodas. Mums jārespektē mūsu pašu pilsoņu tiesības un tradīcijas. Padomājiet par um, aizliegumu ēst šķiņķi vai uh, uh, izmantot um, egles uh, Ziemassvētkos. Uh, kas, kas tie ir tādi par aizliegumiem? Vai uh, tie liecina par demokrātiju un uh, vai, tas, vai tas atbilst mūsu principiem, vai demokrātija vispār pastāv Eiropas Savienībā? zilās kartiņas jautājumu, bet ir vēl ieteik, pieteikšies 50 deputāti izteikties šajās debatēs. Es uzskatu, ka tagad būs grūti piešķirt zilās kartiņas jautājumu, jo ir arī brīvais mikrofons pēc tam, un tad ir jāuzsāk balsošana. Tad maksika, maksimāli ierobežam zilās kartiņas jautājumu. Tagad zilās kartiņas jautājumu, ko vēlas uzdot kolēģis Durankungs. Labi, bet tiešām ievērojiet atvēlēto laiku. Bez zilām kartiņām būtu labāk. Labi, paldies, priekšsētāji kungs, gudētie kolēģi. Turki vēlas uh, saņemt pēc iespējas vairāk, 3 miljārdus eiro vīzi, vīzu. Um, Liberalizācija, jūsuprāt, vai Eiropas Savienība nav ļoti vāja šajā sarunās ar Turciju? aš manau kad europa nuo kalbų turėtų europos sąjunga nuo kalbų turėtų pereiti Eiropas Savienībai vajadzētu sākt nevis runāt, bet rīkoties, un tai divas lietas jānodrošina drošību uz ārējām robežām, kā arī jānovērš kontro, konflikti ap Eiropas kontinentu. Te ir labi uh, arī la, te ir labi piemēri visā pasaulē. Piemēram, Austrālija ļoti veiksmīgi atrisinājusi imigrācijas problēmu. Iedvesmosimies no šiem piemēriem, neizgudrosim riteni. Paldies, Bargēcijo kungs, komisāra kungs, ministrs kundze, lai eh, glābtos no šīs situācijas. Vācu Eiropas Savienībā risinājums tiešām ir eh, šausminošs. Eh, Mesties ceļos iepratim Erdogana režīmā. Viņš, viņš ir eh, tas, kurš pieņem mūs kā ķīlnieku blakus. Es nevēlos atkārtot to, ko teica grieķu kolēģis, kurš nevis agresīvi izteicās par turkiem, bet par turku politiku. To turki, kas ir Eiropu tagad paņemuši ķīlā. Jā, daži termini, varbūt es nesaku, ir apstiprināmi, bet saprotami. Tātad šantāža. Sākotnēji jau viņi prasīja 20 miljārdus, bet par to neviens nerunā. Uh, 6 miljārdi ir tagad, varbūt pēc tam 10, 12, bet kāda jēga ir šai naudai? Līdz šim uh, rezultāti nav bijuši nekādi. Imigranti joprojām uh, iebrauc Eiropas Savienībā. Un kā šis režīms tērē Eiropas uh, nodokļu maksātāju naudu? Nabaga bēgļi atrodas necilvēcīgos apstākļos. To jau nosoda arī Amnesty International. Uh, Viņi dzīvo eh, kaunpilnos apstākļos, tas ir kauns Eiropas Savienībai. Tā vietā, lai uh, rastu risinājumus arī tie, kur ir pret šiem principiem, jo uh, Tas ir izaicinājums mūsu identitātei, bet attiecībā uz imigrācijas politiku mums ir tikai jākaunās arī Eiropas Savienības um, tēvi kaunēt, kaunētos par šādu tirdzniecību. Un tirgus sarunā. Paldies, Papatakis kungs. To συμπέρασμα της Συνόδου... Liels paldies! Sāmīta secinājumi ir uzskatāmi par provokāciju cilvēkiem, kas dzīvo barbariskos apstākļos Grieķijā. imperialistu karš, ko īstenot jūs, NATO, jūsu konkurenti, jūs esat šo visu radījuši. Uzskatot eh, migrantus par nelegāliem, tagad tā būs Turcija, kas patvaļīgi lems, kā organizēt imigrāciju uz Eiropas Savienību. NATO neatzīst Egejas jūras robežu. Uh, Turcija saņem atbalstu no pašas NATO, Eiropas Savienības saņem naudu. Mums ir tirzniecības nolīguma, un nu, rezultāti ļoti skaidri. NATO, Eiropas Savienības represīvie mehānismi kļūst par uh, monopolu lobijiem. Paldies, Delkastījo Vera. Liels paldies priekšsēdē kungs, dāmas un kungi. E, man šķiet, ka šeit ir četri galvenie punkti. Vēl papildus tam, kas jau izskanēja, kas viss ļoti interesanti, ir kāds princips, ko nevajadzētu aizmirst. Mēs nevaram atrisināt šo situāciju kā vien strādājot roku rokā un tā arī būs Eiropas Savienības drosmes uh, zīme. Šādā situācijā ļoti svarīgi ir noslēgt reģionālās alianses, piemēram, ar Turciju vai Ziemeļāfrikas valstīm. Pat, ja mums ir ļoti daudz lietu, kas mūs šķir, taču ir ļoti svarīgas sadarb vienošanās un sadarbība alianse ar Turciju ir fundamentāli svarīga. Tad arī jānosaka mehānismi, lai nauda, kas ir paredzēta bēgļiem, arī pie viņiem nonāktu. Lai šie fondi kaut kur ceļā nepazūd. Un tad vēl saistībā ar to, ko jau teicu, uh, stiprināsim Eiropas ko ekonomiku, jo tieši tas mums ļaus arī risināt neskaidrības situāciju, atbildēt uz mūsu izaicinājumiem. Šajā kontekstā tā tad ir jāstiprina iekšējā tirgus darbība, kā arī cilvēku brīvu pārvietošanās, jo nav jau tikai preču un pakalpojumu brīva aprite. Bez cilvēku brīvas pārvietošanās iekšējais tirgus būs ļoti nestabils. Pieņemsim komisijas ceļa kārti, lai Schengen zona pilnībā varētu darboties un efektīvi darboties līdz gada beigām. Un tagad vārds Rodrīgas kungam. Rodrīgas kundzei. Šoreiz mums ir jādomā. Um, lielos apmēros, ja mēs vēlamies izvairīties no Eiropas Savienības morālā bankrota izgāšanās. Protams, ka ir nepieciešami droši koridori no izcelsmes un tranzītu valstīm, pa kuriem varētu ierasties bēgļi, tas ir skaidrs, bet vēl mums ir arī jāizveido tādas mehānismas, lai mēs atgūtu kontroli pār mūsu robežām. Uh, Tas nosaka arī to, ka ir nepieciešama īsta Eiropas robeža jāsargā Schengena. Es nerunāju par uh, kādu um, dzeloņdrāšu sni, uh, sienu, bet es runāju par uh, robežu kontroli un pakalpojumiem, ko sniedz šādu kontroli, lai uh, bēgļi dzīvo cieņpilnos apstākļos, sadarbība Eiropas līmenī un integrācija. Tad ir priekšnoteikumi ja mēs vēlamies kontrolēt situāciju. Es uzskatu, ka tas ir jāorganizē ar lielu investīciju starpniecību Eiropas vārdā. Mums tas ir jāveic. Es uzskatu, ka šīs investīcijas varēs radīt ļoti daudz darba vietu Eiropiešiem. Es te redzu saistību starp bēgļu krīzi un risinājumi, kādi ir jāsniedz, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi Eiropā. Es ceru uz Nīderlandes prezidentūras, ceru uz Eiropas komisiju nākt klajā ar ambicioziem risinājumiem nākamajā Eiropā domas samitā. Un tagad Vendālenkungs. Eh, Priekšsēdētāji kungs, eh, kā jau doktors Pauls teica, mēs esam Eiropā un pārdodam sevi Turcijai. Mēs redzējām, kāda ir Turcijas valdības vardarbība attiecībā uz citādi domājošajām un žurnālistiem. Šajā valstī ir apcietinājumā visvairāk žurnālistu. Un ir vienkārši pārsteidzoši, ka mēs atdodamies tagad Turcijai. 62. gadā bija runa par vīni. Eh, tagad ir runa par vairāk naudas, par labākām eh, iespējām saņemt vīzas bet eh, preses brīvība un minoritāšu tiesības tie ir jautājumi, kas eh, tagad vairs netiek risināti. Pārtrauciet runāt ar Turcijas sultānu iestāšanos. Paldies, ka priekšsēdētāji zilā kārte jums, vai jūs gribat atbildēt? Banāna kungs, tātad jautājums un nevis runas, lūdzu. Jā, viens jautājums, pavisam īsi. Gribētu dzirdēt no kolēģi, ja jums būtu iespēja lemt nākamajā samitā, ko jūs darītu, kādus pasākums pieņemtu, lai um, cīnītos pret to, ko jūs minējāt? Nē. Nu, divas lietas. Nē, mēs nevaram sasaistīt šo tēmu un Turcijas iestāšanos. Tas ir divas dažādas lietas. Otrakārt, mēs izdodam daudz naudas Turcijai, bet uz kur, kam šī nauda tiks izdota? Vai šī nauda tiks izdota adekvāti? Mums kā Eiropai ir e, pašiem jāizveido bēgļu uzņemšanas centri. Mēs nevaram vienkārši atstāt šo naudu Turcijas valdības rokās. E, treškārt, solidaritāte. Runājot par solidaritāti ar Grieķiju, mums ir jāpalīdz Grieķijai operacionāli rīkoties. Mums ir jāuzņem uzņemšanas centri, jāizveido kopā ar Grieķiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Um, paldies. Deputāts runāja, ka Mums vajag uzticēties tam, ka mēs atrisināsim krīzi. Es domāju, ka viss nav tik vienkārši, jo šeit ir runa par uh, Sīrijas bēgļu atpakaļ uzņemšanu Turcijā. Tā ir vēsturiska kļūda. Tā, li tas liecina par to, ka mēs esam vienkārši nespējīgi kā eiropieši. Ir runa par solidaritāti Eiropas Savienībā. Mums ir jāaizsargā savas valstis, bet uh, globalizētajā pasaulē pat laban ir izraisījusies vienkārši panika, kā arī nedrošības sajūta e, tiek teikts, ka ir jāierobežo e, kontrabandistu e, darījumi bet, bet mēs nevaram atteikt patvēruma tiesības. Ir patiešām laiki ir drūmi, mūsu valstis neizpilda savus pienākumus, kurus tās ir uzņemšanās gan saistībā ar patvērumu meklētāju finansējumu, gan arī attiecībās ar Turciju. Es domāju, ka mēs nevaram eh, vienkārši uzticēties Turcijai, eh, nevaram arī padomē un komisijai uzticēties. Papadem Molis lūdzu. Godātais eh, Dāmas un kungi, jūs pār, eh, gan eh, gaidāt daudz ko no Anatolijas tirgus un eh, Erdogana nedemokrātisko režīmu. 28 valstu valdības nespēja īstenot savus lēmumus. Lēmumi tika pieņemti jau septembrī par Eiropas risinājumu bēgļu jautājumos, un komisija izvirzīja šos te priekšlikumus, parlaments, uz, parlamentu arī tika izdarīts spiediens, bet e, tagad Grieķiju taisās pārvērst par milzīgu bēgļu nometni, slēgtas robežas, idomēnī drāma, tas ir kauns Eiropai. Mums ir vienkārši jāsaprot, ka bez Grieķijas mums nav Eiropas risinājuma bēgļu jautājumam un arī pret Grieķijai nē. Balkānu ceļš ir jāatver bēgļiem un tagad nevis kaut kāda. Višegradas valstis, kuras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 vēršas pret eh, Eiropas eh, lēmumiem, ir jāpiemēro sankcijas saskaņā ar 7. Eh, pantu Eiropas līgumā. Grieķija ir Schengenas sastāvdaļa un tā, uz to attiecas Eiropas robežu regulējums. Grieķijai vajag solidaritāti, nevis sodu. Mēs nevaram pat laban tikai tukši runāt un sist viens otram uz pleca. Mums ir vajag praktiski solidaritāti un darbu darbus. Lero kungs. Herr talman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Lielākā daļa jau tika pateikta, un es varu teikt, ka kritika bija ļoti plaša, gan mani kolēģi no zaļajiem bija kritiski, gan arī citi. Es ceru, ka komisija un padome apzinās kritikas iemeslus. Es gribētu saprast, kā jūs domājat, pārdodot eh, Eiropas pamatvērtības, eh, pārkāpjot eh, Ženēvas konvenciju un ielaižoties uz maiņas darījumiem par bēgļiem, mainīt cīrieti pret cīrieti, cik absurda situācija, vai jūs zināt, kas un kāpēc eh, tiks mainīts, eh, un eh, kas būs tas, kurš pieņems gala lēmumu un galu galā, eh, kas notiek ar patvēruma tiesībām, tas attiecas visu, visu uz mums. Jautājumi ir daudz, bet jau jums nav atbildes. Tas ir slikts priekšlikums, un es domāju, ka priekšlikums cietīs neveiksmi, jo te jau nav runa par Eiropas solidaritāti. Mēs nevaram veikt maiņas darījumus ar Turciju, kas vēl piedabām nav droša valsts. Paldies! Ademans kungs, lūdzu. Ehm, cienījamie kolēģi. Eiropas Savienības ideoloģijā Eh, humānās palīdības eh, problēmas un bēgļu problēmas eh, nav saistītas ar legālo ieceļošanu vai Krievijas pozīciju. Jūs tagad runājat ar Turciju, izveidojat kopīgas schēmas un sasaistiet dažādas lietas kopā, piemēram, vīzes 80 miljoniem turku, kuri vienkārši nāks uz Turciju kā arī atvērt jaunas iestāšanās sarunu sadaļas. Un kas notiks ar naudu, ar šiem te 3 miljārdiem vai varbūt 6 miljārdiem? Um, liberālās grupas priekšsēdētājs jau runāja par outsourcingu, par ārpakalpojumiem. Eh, eh, sekojot par naudu. Eiropas eh, Savienība pati tagad pārkāpj savas vērtības un pakļaujas šantāžai pieņemot to par normu. Šīta Eiropas politika ir vienkārši murgaina un tas, ko mēs varam darīt, mēs skatāmies, cik cilvēki ir nikni. Tā nav Eiropas Savienība, tā ir ne Eiropas, ne Savienība. Mēs ir jāklausās cilvēku eh, balsīs, eh, mums ir jārīkojas Gardīni. Paldies! 2015. gadā vairāk nekā miljonu cilvēku ir ieradušies Eiropā, vairāk nekā 3700 cilvēki ir gājuši bojā vidusjūrā eh, starp Gibraltāru un mūsu kontinentu taču mēs redzam, ka politika vienmēr ir tā kā iekavējusi, ņemot vērā imigrāciju pieplūdumu un visas drāmas, ko tas izraisa. Šodien mēs runājām par vienošanos, saka, teiksim, atklāti, mums tas nepatīk, detalizēti vēl mēs nezinām, kāda šī vienošanās izskatīsies, to mēs zināsim pēc samita, taču mums šī vienošanās nepatīk, ņemot vērā to, kas jau tika pateikt šodien. Uh, un kritikas bija ļoti daudz un dažādas. Šī ir eh, ļoti skumīga situācija, mūs uz to visu spiež, jo ir ārkārtas situācija, taču mums ir darīšana ar eh, citu Turciju. Kādreiz Turcija bija iesaistīta modernizācijā, bet tagad tā ir cita valsts. Es domāju, ka arī mums tur ir eh, zinām atbildība. Un tad es kā itāliet vēlos pateikt vienu lietu, kas man nepatīk. Jau zinām laiku mēs runājam tikai un vienīgi par Egejas jūru. Nu labi, jā, vienošanās ar Frontex un NATO, lai veikt patruļas uh, Egejas jūrā, Brīti tur piedalīsies. Kādēļ vairs netiek runāts par centrālo uh, vidusjūru ceļu no Lībijas caur Tunisiju? Lībijā ir uh, Īslāma valsts mēs to zinām, mēs zinām, ka kontrabandistu aktivitātes ir teroristu viens no galvenajiem ienākumiem. Mums ir mm, jāaiziet no šīs loģikas, kur mēs atbildam tikai uz īstermiņu politiku un uz ārkārtas situāciju, kur ir mūsu kopīgā vīz, ilgtermiņa vīzija. Tikai tādā veidā mēs varēsim noslēgt vienošanos, kas neizskatīsies pēc padošanās. Paldies! Honorevole Gardini. Gardini, Gardini kundze, zilās kārtiņas jautājums, vai esat gatavi atbildēt? Pēdējais kungs. Jā, defro. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgi kolēģi, mm, paldies arī kolēģiem par dar, uz, jautājumu pieņemšanu. Grieķi, mm, kas skar tīpaši šīs, uh, kon, šīs piekāpšanās, ko uh, par kuriem uh, vienojas Eiropas Savienība. Ja tas notiktu attiecībā um, pret citām ES valstīm, ko tad darītu šīs valstis? Varbūt naivs jautājums, bet uh, ko darīt šajā situācijā? Gadīni kundze, iespējams, ka es īsti nespratu jūsu jautājumu, taču es atkārtošu to, ko es jau teicu. Uh, Un tā ir arī mana atbilde. Mums ir jārod spēja būt Eiropai dalību valstīm, ir jāiziet no nacionalistiskās loģikas. Mēs nevaram sniegt tādu atbildi, kas sniegtu efektīvus rezultātus iepratim tik lielam izaicinājumam. Es nezinu, es atbildēju, bet, nu, varam arī divpusēji to visu izrunāt. Paldies, Svedenholzer kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājām par kompleksiem ko, kopam sakariem un, protams, grūti ir atbildēt kaut ko definitīvi. Jā, jārunā Turciju. Tā ir kaimiņu valsts, svarīga kaimiņu valsts, kaimiņus nevar izvēlēties. Bet uh, inteliģenti būtu uzturēt labas kaimiņattiecības, uh, kas balstās uz cieņas uh, un uh, uzticēšanās. Bet kā tad ir ar tiesiskumu Turcijā? Vai Turcija tiešām vēlas apkarot korupciju un organizēto noziedzību? Kas notiek ar cilvēktiesībām, preses brīvību, runas brīvību? Vai mūsu kaimiņš te būtu gatavs izbeigt karu pašu valstī, eh, valsts iekšienē un eh, miermielīgi atrisināt kurdu jautājumu? Nu, tad eh, mums būtu kādas atbildes. Protams, mums jāsadarbojas ar Turciju, arī Grieķijas interesēs, citādi mēs piedzīvosim humanitāro katastrofu, bet tam jānotiek saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, un mēs nevaram būt naivi. Barakov kungs. Darījums ar Turciju - pašnāvība. Ļoti slikts darījums tas ir. Jo mēs praktiski sakām, ka Turciju uzņemsim Eiropas Savienībā, ja viņi uzņems migrantus. Turcija ir Āzijas sastāvdaļa. Turcija nav Eiropa. Islāmam nav nekādu sakaru ar Eiropas uh, vērtībām, principiem. Esmu žurnālists un uzdodu sev jautājumu, kā ir tā, ka neviens uh, Turku ministru prezidentam nav izskaidrojis, ka uzbrukums žurnālistiem ir uzbrukums cilvēcei. Praktiski uh, mēs redzam, ko līdzīgu arī Bulgārijā un Ungārijā bet Erdogans ir radījis šo islāma valsts problemātiku, un mēs viņu tagad skatām kā, skatāmies uz viņu kā uz glabēju, bet eh, tas mums daudz eh, izmaksās. Mēs neaizstāvam ārējās robežas, mēs maksājam bandītiem šai gadījumā, un tas iznīcinās demokrātiju. Deprē kungs. Uh, Paldies, kā jau arī vairākums šeit, es nekad neesmu eh, bijis par Turciju eh, Eiropas Savienībā, un, eh, diemžēl, jā, nosoda šis darījums ar Turciju, un piekāpšanās Turcijai. Es esmu pārliecināts, ka Erdogan kungs cieši no megalomānijas. Uh, un um, no tā izriet arī vispārējais. Mums tagad ir šie vienošanās uz galda īstenošana, es domāju, izrādīsies juridiski ļoti sarežģīta. Jāpadomā par sekām. Ja uh, uh, Turcija izturētos mazāk kā šantažētāja un vairāk kā uzticama partnere, uh, būtu, protams, labāk, bet eh, es piekrītu arī tam, ka šajā situācijā mums eh, nav daudz izvēles iespēju. Eh, Grieķija ir pārpludināta, bēgļi meklē citus maršrutus, un mēs nevaram Grieķiju transformēt tādā milzīgā bēgļu nometnē, kur šie bēgļi uzturēsies 5, 10 vai 15 gadus. Spinelī kundze. Paldies! Es vēlētos atgādināt uh, vārdus, ko ir izteicis prezidents Tusks. Teikt 3. martā neierodaties uh, Eiropā it kā viņiem būtu kāda iespēja izvēlēties, kad viņi bēg no, karie, no kāra. Un vakardien viņš teica, ka nelegālās imigrācijas uh, pieplūdums Eiropā ir beidzies, un tas tā nav, un Tusks to zina. Liela daļa cilvēks ierodas Grieķijā, bēg no kāra, un jūs tagad viņus uh, vēlties sūtīt atpakaļ uz Turciju un nosaukt viņus par nelegāliem imigrantiem. Uh, Arī ANO augstājas komisariāts amnesti Eiropas padomē, vis, daudzi citi runā pār uh, pretrunām ar starptautisko likumu. Erdogans uzbruka opozicionāriem, kurdu minoritātei, arī Sīrijas uh, teritorijā Erdogans uh, karo pret kurdiem bēgļi izvēlēsies letālākus ceļus, un jūs visi kritīsiet kaunā, un es to saucu par padošanos. Paldies, Argentīnī kundze! Dank u, voorzitter. Mevrouw... Paldies, priekšsēdētājiem. Ministres kundze. Droši vien, droši vien jums uh, kaut kāda ievaina jūs uh, bijāt mūsu pusē mm, iepriekš un tagad mm, esat mm, padomes pārstāvis vietā un skatāt to visu kaut kā pavisam no citas jaunas perspektīvas, tad, tad droši vien nav viegli. Berhofštāt kungs jau uh, izteicās par jūsu toreizējo nostāju, un tagad jum, jūsu valstī ir jauns ministra prezidents Marks Rute, un uh, viņš uh, Uh, saka, ka migrācijas plūsmas jāreducē līdz nulai. Vai jūs vēlaties drošību bēgļiem? Vai jūs to vēlaties? Vai uh, vēlaties vienkārši samazināt uh, bēgļu skaitu? Un vēl viens jautājums. Turcija saistīta ar Sīriju. vai eh, mums nebūs vairāk bēgļu, eh, kas izmantos Egejas jūras maršrutu nekā lidmašīnas? Raulikums. Priekšsādātāji, man ir komentārs. Manuprāt, nebūtu nepieciešams um, daudz runāt par uh, situāciju Turcijā attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, un manuprāt, ir jāsaprot arī, ka šī diskusija šobrīd ir diezgan atbaidoša. Jo, kad mēs diskutējam par bēgļiem, tad es dzirdu ar vien vairāk dažādu veidu apsūdzību un sūdzību. Mēs esam daudz runājuši par Ungāriju, par Austriju, un, manuprāt, tur kritika bija vietā. Daži citi cit savukārt uzskata, ka mēs esam pārāk humāni noskaņoti, bet lielākā daļa runātāju tomēr visu laiku kritizē. Taču Es uzskatu, ka esošais modelis tomēr ir kaut kādā līmenī risinājums, jo tā ir iespēja bēgļiem iegūt iespēju vispār kādā veidā piekļūt, piekļūt Eiropai un, un izdarīt to arī pareizi. Mums ir nepieciešams vismaz pajautāt un saprast, kā mēs varam rīkoties. Skaidrs, ka nav simtprocentīgā risinājuma, bet ja ir risinājums, kas tiek tik sasteigti uh, piedāvāts. Tomēr es uzskatu, ka esošais risinājums, kas tiek tagad piedāvāts, tas tomēr ir labs risinājums. Tā, tā ir izeja, un es varu pateikties tikai komisijai un padomai. Es uzskatu, ka tas ir solis uz priekšu, un jūs redzat arī, ka šajā padomas sanāksmē vismaz bija uh, vienotība, un līdz šim mēs esam diskutējuši un kritizējuši par egoismu un tā tālāk, bet šeit jūs redzat vismaz uh, varējām vienoties. Man ir vēl daži jautājumi par bezvīzu režīmu un citām lietām, bet es jebkurā gadījumā uzskatu, ka šī ir iespēja, šī ir reāla iespēja, un tāpēc arī lūdzu padomu un komisiju turpiniet strādāt. Pre prezidentūras priekšsēdētāji vēlos pateikties, un es zinu, ka ir tik daudz laika investēts, lai attiecībās ar Turciju mēs varētu pakāpties uz priekšu. Es uzskatu, ka tas tik tiešām ir solis uz priekšu. Un tāpēc es optimistiski skatos uz to visu, lai gan, protams, ir problēmas attiecībās ar Turciju, un tā tas arī paliks. Bet uh, mēs noteikti varam iet uz priekšu. Paldies! Roila kungs, trīs cilvēki gribētu uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Jūs ļoti populārs! Līna kungs, Francūri kungs un Grapīnī kundze. Franculika, Franculika kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījami kolēģi. Šī vienošanās ar Turciju, manuprāt, šai vienošanās ir labas lietas un arī ir daži punkti, kas nav tik izcili. Mēs plānojam maksāt 6 miljārdus no Eiropas Savienības budžeta, tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda. Vai jūs dzirdat, ko es saku? Jā. Bet ir tā, ka tiks meklēt arī citi veidi, kā varētu uz Eiropu ievilkt migrantus. Vai nav tā, ka galu galā Eiropas Savienībai galu galā būtu nepieciešama pat īpaša tiesa, lai Eiropas Savienības ārējais robežas vispār uzraudzītu un aizsargātu? Raila kungs, lūdzu, jūs varat atbildēt. Tad Grapinī kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamā kolēģi, jūs pieminējat, ka jūs esat gandarīts ar komisijas darbu, bet varu jums sniegt informāciju par, sociālu, eh, par aptauju, ka 52% iedzīvotāji vispār nesaprot, ko Eiropas Savienība dara šajā jautājumā. Kā jums šķiet, par kādu vienošanos jūs šeit vispār runājat, par kādu risinājumu? Pirmām kārtām varu teikt, ka. Eh, es pieminēju, ka mums ir progress, bet es neteicu, ka tas ir kaut kas ideāls. Mēs saprotam, ka uh, Um, mums ir svarīgi nodrošināt tiem bēgļiem, kuriem ir tiesības uh, nonākt Eiropā un iegūt bēgļa status, lai tas viss notiktu legāli. Šobrīd es vēlreiz atkārtošu, ka mums ir uz priekšu jau progress panāks, bet pagaidām nav nekas ideāls un mums nebūs nepieciešama īpaša tiesa, kas, vajadz, kas aizsargās uh, Eiropas Savienības ārējās robežas un, un risinās bēgļu jautājums. Arī Flanagana kungs gribētu uzdot jums jautājumu. Roila kungs. Roila kungs teica, ka šobrīd risinājums nav ideāls. Nu, nekas jau nav ideāls. Nav nemaz viegli panākt ideālu risinājumu. Bet šobrīd tiek runāts, ka mēs sadarbojamies ar valsts vadītāju, kas runā pozitīvi par Adolfa Hitlera valdīšanas stilu. Nē, skaidrs, ka nekā ideāla nav, bet, manuprāt, ir jābūt uh, augstākiem standartiem. Un eh, tad, kad mēs domājam par iespēju sadarboties ar šādu cilvēku. Vai, ticiet man, arī man tas traucē, bet dažreiz ir jāmeklē risinājumi, jo, ja mēs darbosimies kā līdz šim, tad mēs vienkārši ļausim cilvēkiem noslīgt, ļausim cilvēkiem uh, Eh, nelegāli visu darīt, tad morāli, manuprāt, nebūs pareizi. Mums ir morāls pienākums palīdzēt un darīt to pareizi. Fleckensteina kungs, lūdzu. Priekšsēdētā kungs, cienījamie kolēģi, Roila kungs, es varu teikt, ka tam, ko jūs teicat, ir zināma taisnība. Jā, Tuska kungs, protams, Protams, tas nenozīmē, ka tagad 28 mūziķi eh, spēlēs tieši to, ko vadītājs grib, bet jautājums par to, kādu tad uh, dziesmu viņi visi dziedās. Un daudzi, Ferhofstadt kungs un citi, viņi kritizēja, protams, var teikt, uh, pateica arī dažas ļoti svarīgas un, un pareizas lietas. Un, Manuprāt, ir nepieciešams sadarboties ar Turciju, bet, protams, mums paliek vēl neatbildētie jautājumi par informāciju. Piemēram, uh, Runājot par šo rīcības plānu, kas ir e, šajā rīcības plānā, kāds ir saturs, kas saņems šo naudu, un ir ļoti svarīgi, protams, nodrošināt individuālu pārbaudi, runājot par bēgļa statusa pieprasīšanu. Masu mēdījos ir skaidri un gaiši jāpasaka, ko mēs gaidām no tās valdības, kas saņems no mums atbalstu. Un, uh, Ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, kas atrodas Turcijā, lai viņi netiktu pamesti. Viņi cer uz mums. Viņi uzskata, ka ir nepieciešams, nepieciešams turpināt sadarbību. Mēs varam atvērt jaunas sadaļas arī, un ja 23. un 4. sadaļa netiks atvērta, es personiski neatbalstīšu šādu rīcību. Lielas paldies! Lūdzu, Kolmana kungs, paldies priekšsēdētāji! Kad es runāju par, eh, domāju par uh, tikšanos ar Turciju, tad, es, tad man nāk prātā tāds citāts. Parasti ir tā, ka ja kāds eh, piekrīt visam, tad pēc būtības viņš negrib neko mainīt. Un manuprāt, tas ir jāsaprot, jo tieši šāda situācija šobrīd ir sanāk tā, ka ir vispārēja vienošanās, bet nekādu detaļu, nekādu konkrētu momentu mums nav šobrīd, un tāpēc mēs nezinām īsti, kādas tad būtu sekas. Mums ir nepieciešami visi mozaīkas gabaliņi tā, lai mēs varētu salikt kopīgo bildi. Šobrīd viss ir konceptuāli, un ir ļoti svarīgi vienoties par to, uh, cik tad daudz bēgļu varēs uzņemt Eiropas Savienības dalībvalsts. Tas ir pamatjautājums. Bez tā nekas nenotiek. Ja nav šī vienošanās un sapratnes, tad mēs neko nevarēsim izdarīt. Un es uzskatu, ka šī palīdzība ir brīvprātīga, līdz ar to pirmām kārtām jāpajautā dalību valstīm, cik daudz palīdzības jūs vispār varat sniegt. Savādāk mums sanāk uh, situācija, kurā mēs nevaram palīdzēt bēgļiem. Uh, jo arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir tiesības pieprasīt absolūti skaidru uh, risinājumu, un tāpēc, manuprāt, ir jācīnās par galīgo risinājumu. Paldies, Lūdzu, Alikungs. Thank you, Mr. Chair. Yeah, colleagues. Paldies. Attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju ir tādas, ka mums jādomā, ka Turcija varētu būt mūsu ilgtermiņa partnere Mūsu sadarbības mērķiem būtu jābūt pārliecināta mūsu turku kolēģis par to, ka sadarbībai būtu labi augļi. Šīs daudzās krīzes, ar kurām mēs sadaramies, prasa, lai mēs uzturētu labas attiecības ar kaimiņiem. Un šādā kontekstā Turcijas loma bēgļu krīzes risināšanā ir neatsverama. Šajā reģionā, kas ir mums blakus, ir ārkārtīgi svarīgi nodibināt labu sadarbību, un tāpēc nav produktīvi koncentrēties tikai uz solījumiem un uz naudas piesolījumu, bet nepieciešams veikt darbības plānu, tādā veidā noņemot spiedienu uz mūsu robežām Mums ir arī ārkārtīgi svarīgi runāt par vienotu nostāju pret Turciju šajos izaicinājumos. Pretējā gadījumā mums radīsies liela nedrošība. Paldies, Ferreira! Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāru! Tas, kas notika samitā un kas notiks nākošajā padomas sēdē, man faktiski atgādina visjaunākos Eiropas vēstures posmus. Notiek liela drāma, un Eiropas Savienība šeit ir gan tieši, gan netieši atbildīga. Cilvēki bēg no kara, no terorisma, no nabadzības. Mēs domājam, kādā veidā ar NATO palīdzību mēs varētu atbrīvoties no šiem bēgļiem un migrantiem. Šeit ir daudz ētiskas dimensijas, par ko mēs aizmirstam, un tāda ir Eiropas Savienības ksenofobiskā daba, autoritārās grupas ir dzirdams arvien labāk, un Eiropai ir arvien lielāks risks vienu dienu sasprākt gabalos. Jādomā par to, mēs nevaram cilvēkus nolēmt, simtiem tūkstošu cilvēkus nolemt nāvei tikai tāpēc, ka viņi vēlas bēgt no traģēdijas. Es nezinu, vai jūs varat naktī mierīgi gulēt. Jūs būsiet politiski atbildīgi par to. Paldies! Butikofers. Tā saucamā bēgļu krīze patiesībā ir Eiropas kohēzijas, pašapziņas un humanitātes krīze. Es Turcijas eh, samets 7. mārtā neko labu nepanācu. Šī krīze turpinās, un tāpēc, eh, no, tāpēc eh, šajā diskusijā viceprezidents Dombrovskis parādīja, ka bija lielas grūtības vispār sākt runāt par šo tēmu, un tieši tāpat arī Nīderlandes prezidentūras pārstāve, kura izvairījās vispār izmantot vārdus bēglis un patvērums. Jūs eh, runājat tagad tikai par nelikumīgiem migrantiem. Jā, valoda var būt atbrīvojoša, bet tā var arī nodarīt pāri. Ja bēgli tiek saredzēts tikai nelikumīgs migrants, tad eh, jūs izvēlaties otro opciju. Kopēji Eiropas risinājumi mm, šķiet visiem mm, pieņemami. To mm, ir panākusi Merkele, bet to, ka Eiropa izraizā, izvairās no savas atbildības tādējādi zaudējot eh, savu globālo ietekmi, nozīmē, ka Eiropa zaudē arī savu morālo cieņu. Paldies! Paldies! Galpelčs kundze! Priekšsēdētāji kungs, komisār kungs, ministri. Dobrovska kungs teica, ka mēs pieņemam politiskus lēmumus. Un tāpēc mūsu balsotāji novērtēs mūsu rīcību. Ir svarīgi zināt, ko vēlētāji par mums domā. Mums ir krīze pēc krīzes - ekonomiska, demogrāfiska, robeža, vēgļa. 5 miljoni bezdarbnieku, kas ir jaunieši, un tagad arī migrācijas skrūs. Es domāju, ka tas ir labs piemērs tam, lai teiktu, ka mēs netiekam ar lietām galā ar ekonomisko krīzi puslīdz tikām. Ja mēs runājam par semestri, ir svarīgi domāt, kādā situācijā ir valsts. Esmu lepna, ka Ungārija, kas bija gandrīz vai sabrukusi ekonomiski, tagad ekonomiski ir atveseļojusies un aug. Runājot par starptautisko sieviešu dienu, varu teikt, ka nav liels atšķirības starp algām starp vīriešiem un sievietēm Ungārijā. Un tagad jārunā par migrācijas krīzi. Domāju, ka šis vienošanās saturs nav perfekts, taču mums nevajadzētu žēloties, mums vajadzētu meklēt risinājumus. Mums ir jāstiprina robežu kontrole Mums ir jānoslēdz robežas, kā Vēvers kungs teica, mums nepieciešami celt sienas atsevišķos gadījumos. Vīzu liberalizācija Turcijai. Kāpēc mēs nerunājam par Ukrainu? Kā mēs atrisināsim šo vienu personas pārcelšanu uz Turciju, kāds paredzēts mehānismu, kāds mums ir garantijas. Mums būs naudas līdzekļi šim projektam, taču mums nevajag īstermiņa risinājums. Domāsim vairāk uz priekšu. Domāju, ka soļi uz priekšu ir bijuši veiksmīgi. Jums ir zilā kartīte, vai atbildēsiet? Gribu uzsvērt, zilā karte ir tikai jautājumam. Daudzi parlamentārieši izmanto to savu runu teikšanai. Zilā karte ir pēc kolēģa runas. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāji kungs, paldies par brīdinājumu. Gribu prasīt Eiropas parlamenta viceprezidentam, kas ir partijas viceprezidents, kurā ietilpst arī Orbana partija. Viņš aizbrauca no samita ar domu, ka Ungāriju īsti netiek pārvērst par Eiropu. Tātad kā to saprast? jāsako ir Putina vai Erdogana sistēmai. Paldies! Jūs priekšsēdētājs brīdināja. Jūs jau nezināt, pa ko es runāju, bet jūs jau bijāt pacēlis zilo kartiņu. Klausieties, ko es saku, un tad prasiet. Jūs uzstādāt jautājumu, ko jūs gribējāt uzstādīt Ungārijas premjerministram, bet to jau jūs nevarējāt izdarīt Domāju, ka samits būs labs solis pareizajā virzienā. Robežu aizsardzība, tā noslēgšana ir pareizais solis pareizā virzienā. Un tā vietā, lai izteiktu dažādas bezatbildīgas domas, ir jādomā par aizsardzību, un Ungārijas aizsardzība ir Eiropas interesēs. Es runāju par situāciju pirms 2010. gada, Jūs tagad sākāt runājot par kaut ko citu. Pirikundze. Pirmkārt, Eiropai un Turcijai viena otra ir vajadzīga, lai atrisinātu šo krīzi. Tas nenozīmē, ka mēs apturēsim bēgļu plūsmu, bet ierobežosim to. Ekonomiskos migrantus mēs atgriežam, sadalām nastu godīgi un taisnīgu Taču humanitārā krīze pastāv. Kā 28 valstu vadītāji var izstrādāt līgumu vai vienošanos par to, ka tikai dažus var ielaist, kamēr citi riskēs. Tas ir pret starptautiskiem likumiem, tas ir morāli nepareizi. Eiropas Savienība ir nonākusi ļoti vājā pozīcijā, jo mēs viendimensionālā veidā veidojam attiecības ar Turciju, spriežot tikai par to, cik bēgļi ierodās Grieķijā. Tā ir ļoti bīstama stratēģija. Turcija grauj preses brīvību. 350 tūkstoši Kurdistānas iedzīvotājiem jāiet prom no dzimtajām mājām, jo šeit valda vardarbība. Eiropas Savienība nevar skatīties sāni šādās situācijās Es domāju, ka pārdomai ir jāsāk ar to, ka jāpārceļ visapdraudētākie bēgļi uz Eiropu, un tas nāks par labu arī Kurdistānas iedzīvotājiem. Pietrovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības pēdējā tikšanās starp Turciju un Eiropas Savienību. Eiropas Savienība šajā tikšanās īstenībā piedzīvoja sakāvē, un Turcija mūs vienkārši vilkais deguna, tā kā viņiem pašiem tīk. Un varam teikt, ka nelegālās migrācijas uh, dienas uh, drīz beigsies, tā mums teica daži vadītāji, un Junkera kungs teica, ka tā bija veiksme. Viņš pat teica, ka tā ir revolūcija. Eiropas Savienība pēc būtības uh, ir zaudējusi. Šobrīd Eiropas Savienība lūdz Turciju risināt šo lietu. Tāpēc varētu teikt, ka pēdējā uh, galotņu tikšanās bija vienkārši tāds tā kā turku tirgus, kurā tika, ti, notika tirgošanās starp uh, vieniem un citiem. Mēs, mēs jums bezvīzu režīmu, jums mums to un to. Šobrīd Nīderlandes ministrs, runājot prezidentūras vārdā, teica, ka ir nepieciešams mainīt vienu pret otru, uh, Priekšsēdētāj kungs, ministra kungs, e, man ir jautājums, cik vēl cilvēku, cik vēl migrantu ieradīsies Eiropas Savienībā šāda maiņas procesa rezultātā? Paigla kungs. Kolēģi, mēs esam situācijā, ka bēgļu jautājums, migrantu jautājums un viņa ciešanas ir ne tikai morāls jautājums līdzjūtības jautājums. Jo es domāju, to mēs visi saprotam, bet tas ir arī pārbaudas jautājums politiskai atbildībai. Eiropas iespējai un spējai reaģēt vienoti. Ja mēs atliekam malā mūsu atbildību un vainas sajūtu tuvajos austrumos, mums ir jāsaprot, ka Turcijai šeit ir galvenā loma. Mēs nevar pieņemt Erdogana autoritāro režīmu, arestus, žurnālistus, kas tiek aizturēti spiedienu uz mēdījiem, taču Turcija kā partners mums ir vajadzīga gan šodien, gan rīt. Šis nav tirgus, te mēs runājām par Eiropas interesēm pat tā sadarbību ar valsti, kurai ir savas intereses un kas ir mūsu partneri. Būtu, protams, labāk, ja Eiropa skaidri pateiktu, ko tā domā par Turciju. Šī krīzes situācija nav labākais, lai risinātu šo jautājumu. Vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju praktiski padara Turciju par sienu ceļā bēgļiem Mēs faktiski izpārdodam cilvēktiesības un cilvēkus kā tādus par cik? Par 2000, par 3000 eiro gabalā? Vai tad blēģiem vajadzēs uh, kaut kādā veidā izdzīvot? Mēs viņus iespiežam nometnēs, nehumānos apstākļos, viņiem būs jāatgriežas savā dzimtenē, Turcija izdarīs netīro darbu, un mēs samaksāsim par to. Un mēs skatīsimies uz sāniem, mēs neievērosim, kas notiek Turcijā, ka tiek ierobežota preses brīvība, tiek slepkavoti kurdi. Tas taču ir pret Ženēvas konvenciju. Mēs nevaram Afganistānas un Sīrijas cilvēkus vienkārši stumt Turcijā. Tas taču runā pretī visām cilvēktiesību vienošanām. Es domāju, ka cilvēki, kas parakstīs šādu līgumu, tiks nu tiesāti. Runājot par migrāciju un Turciju, tikai Eiropas plāns, ko realizētu visi dalībnieki, mums var nest kādu risinājumu. Sarunas ar Turciju ir ārkārtīgi svarīga plāna sastāvdaļa, Šeit ir dažādi ierobežojumi, kurus min Vēja Vēberkungs, bet tas tomēr ir svarīgs. Mums ir jādomā par mūsu vērtībām. Tagad mēs runājam par naudu, par naudu, kas tiks dota bēgļiem Turcijam. Tā taču ir normāla nauda, kura ir pareizi jāsadala. Vienošanās ar Turciju ir tikai daļa no plāna. Iespējams, ka noslēdzot Balkānu ceļu, citi ceļi tiks izmantoti vairāk. Otrkārt, gribu runāt par ekonomiku. Komisārs Dombrovskis jau to minēja. Domāju, ka globālās ekonomikas situācija ir ļoti svarīga un mums jāuztraucās par to, kas notiek Ķīnā. Taču vissvarīgākais lielajām ekonomikām un Eiropas ekonomikai ir iekšējā situācija - stabilitāte pieprasījumā un ieguldījumos. Un tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam panākt izaugsmi un nodarbinātību. Mums ekonomikai ir jābūt konkurētspējīgai, un tāpēc, respektējot dažādas noteikumus, uh, Komisija saņem pilnu manu atbalstu to īstenošanai. Visbeidzot, gribu minēt kādu jautājumu, par ko mēs nerunājam. Tas ir Austrum Ukrainas situācija, kur te paliek arvien bīstamāka, notiek cīņas, cilvēki cilvēku dzīvības ir apdraudētas, un šī nestabilitāte ir visai tuvu Eiropai. Mums vairāk vajadzētu domāt par to, un jāmēģina kaut kādā veidā normalizēt situāciju ar Krieviju, kas ir šeit nopietnas partners. Gijoma. Gijomas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, mums uh, pietrūkst vārdu, lai komentētu šo ES un Turcijas uh, samitu. Tas raisa smaidu. Uh, Un kaut arī dažiem tas, dažus tas eh, mudina raudāt, es piedaru pie otriem. Un tāpēc uh, ir eh, jā, jāraugās uz 17. un 18. mārta mm, samitu, lai ķertos klāt patiešām svarīgākajām rodām. Mēs uzskatām, ka uz, uzticēšanās Turcija ir slikts aprēķins. Tas raisa bāžas. Kā mēs varam uh, pasludināt, ka mēs uh, glābjam Schengenu, ja mēs uh, vienkārši aprokam. Uh, vienpusēju robežu aizsargāšanu Eiropā un kaimiņu valstīs. Jānodrošina sadarbība starp ES un uh, Rietumbalkānu valstīm, bet uh, risinājumi tiek meklēti citur, kaut arī tos ir iespējams atrast savienībā. Mēs uh, pakļaujamies uh, partneru prasībām, tādējādi it kā eksternalizējot krīzes risināšanu. Uh, bet uh, ir jāturās pie solidaritātes principa um, mēs uh, pēdiņās varētu teikt, ka mēs uh, pārvietojam sīriešus uh, viens pret vienu. Mēs uh, nebūtu varējuši iedomāties, ka šāda veida prasības varētu būt le legāls. Un uh, izmeklēšanā mums vienmēr ir jāņem tas ārā. Un uh, dalībvalstīm ir jābalstās uz zināmiem principiem, Eh, jo mēs nedrīkstam pieļaut, ka Turcijā tiek slēgti mēdī, notiek eh, kratīšanas universitātēs. Tāpēc, eh, ja Eiropa nebūs solidāra un spēcīga, tad mēs piedzīvosim neveiksmi. Trebēzijos, es kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Merkeles kundzei bija taisnība. Iezīmējis Eiropas līmeņa risinājums bet ne tāds, kāds bija padomā federālajai kancelerē. Eiropa pašlaik ir pabeigusi šo caurlaišanas politiku. Daudzas valstis ir rīkojušās un panākušas, ka Vācija savā nostājā ir izolēta. Un tieši Merkele viena pati pagājušā gada nogalē atvēra robežas. Šobrīd viņa kritizē Austrijas vienpusējos soļus, bet uh, Austrija vismaz ir vienojusies ar citām valstīm, kas ir skārtas šajā reģionā. Uh, Tagad uh, viņi uzņemas uh, to uzdevumu sargāt robežas. Tas, ka mēs padaram sevi atkarīgu no vienas valsts un ļaujam sevi izspies, uh, sevi šantažēt, uh, ņemot vērā, ka šī valsts neievēro sieviešu tiesības, uh, šantažē preci un ka ar šo valsti vēl joprojām notiek iestāšanas sarunas, ir um, pilnīgi nepieņemami Mēs nedrīkstam vienkārši ignorēt Turcijas problēmas, tāpēc eh, te rodas jautājums, vai mēs te upurējam tikai Vācijas vai arī Eiropas vērtības, eh, risinot sarunas ar eh, tiem, no kuriem mēs mēģinam izvairīties. Šādam risinājumam nav nākotnes. Ārthaisa kungs kad uh, ierodoties uh, Eiropas Savienības un Turcijas samita, samitā, Turcijas eh, premjerministrs eh, pierādīja, ka tur eh, valda liels tirgus un ka mūsu valstu un valdību vadītāji nav mm, spējīgi pieņemt risinājumus. Devits Kamerons sacīja, ka nevajadzētu pakļauties Turcijas spiedienam, šantāžai, bet uh, mums ir jāmeklē atbildes, kas ir piemērots apstākļiem. Tomēr kādi ir rezultāti? Ne, tiek uh, lemts par Eiropas robežu un krasta apsardzes veidošanu, par centralizētu patvēruma pieteikumu apstrādi, vienlaikus arī par readmisiju uz trešajām valstīm. Uh, Eiropas Savienība nav izveidojusi ticamu ārpolitiku, lai pieliktu punktu konfliktam Sīrijā. 3, miljoni, 3 miljārdi mm, ir piešķirt Turcijai, bet bēgļi ir arī Libānā un Jordānijā. Un uh, es ceru, ka Eiropa tomēr uh, atgūs savu vietu vēsturē un ka nākamais uh, samits būs vēsturisks. Onorevole Rangel, vi prego di rispettare il tempo a voi assegnato. Rangela kungs, lūdzu ievērojiet atvēlēto laiku, 1 minūte 30. Paldies priekšsādātājiem. Šodien mēs, kad mēs te debatējam, zvēres ir nodevis jauns ministru prezidents Portugālē, un uh, viņš aizstāv tās vērtības, uh, kuras uh, būtu jāaizstāj, ja bēgļu krīzē jāaizstāj mums, humanitārās vērtības un vērtības, kuras mēs esam mantojuši no Eiropas projekta, un tas nozīmē, ka mums būtu viesmīlīgi jāuzņem šie cilvēki, jāizrāda atbalsts Grieķijai, un uh, Mani no šī samita iznākumiem uh, priecēja tas, ka beidzot uh, Grieķijai tiks atvēlēt līdzekļi, lai tā varētu tikt galā ar izaicinājumiem, ar ko tā saskaras. Tiks nodrošināta arī kontrole uz robežām. Vēl svarīgāk ir tas, ka 17. un 18. mārtā Eiropa padomes laikā mēs uh, beidzot uzsāksim darbu pie Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras. Uh, kas būs liels solis uz priekšu Eiropas aizsardzības un drošības politikām. Pētījumā, ko veica Bērtelsmans fonds, tika norādīts, ka 50 līdz 70% Eiropas pilsoņu atbalsta robežu un krasta aizsardzības aģentūru. Un viņi nevēlas uh, dalītu pieeju patvēruma politikai, bet eh, kopēju Eiropas uh, eh, līmeņu politiku, kas aptver 28 dalību valstis, nevis tikai pāris. 70-80% cilvēku Eiropā vēlas, eh, procentu cilvēku Eiropā vēlas šādu pieeju pat tajās valstīs, uh, kas nevēlējās iesaistīties eh, piedāvātajās schēmās. Pat tur atbalsts ir 50 līdz 60 procenti, un tāpēc eh, nav neviena iemesla, lai nākamajā Eiropa padomē mēs um, neaizstāvētu savus principus. Stājies, kundze, paldies priekšsādātāji. Eiropa ir sašķelta, vāja, un šobrīd tā risina sarunas um, ar Turciju. Uh, būdama vāja. Mēs saskaramies ar vēsturiskām problēmām un mēs nevaram nokratīt savu atbildību. Ir jādomā, kā pārvietot bēgļus. Ir daudz šādu pretrunīgu jautājumu. Tāpēc es vēlētos, lai Eiropa doma mani uzklausītu. Bēgļu pārvietošana ir svarīga, par to ir panākta vienošanās. Un doma, ka bēgļi uh, tiks um, pārcelti no Turcijas bēgļu nometnēm un strādās tikai tad, ja Eiropai būs vienota pieeja. Mums ir jāuzņemas atbildība un uh, šīs darbības ir jāvada Eiropas institūcijām. Es gribēju teikt Nīderlandes prezidentūrai, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs paturētu prātā, ka ir daudz bēgļu, kas jau ir Eiropā un viņus nav iespējams nosūtīt atpakaļ uz Turciju Grieķijā ir daudz bēgļu, kas ir piedzīvojuši šausminošu un ļoti bīstamu pieredzi. Mēs nevaram viņus sūtīt atpakaļ uz Turciju, tas būtu šokējoši. Tas būtu kā lemt viņus sliktam galam, mēs to nevaram darīt. Zāradīla kungs, paldies priekšsādātājiem. Priekšsēdētāja kungs, man ir divi komentāri par šo samitu. Un ir jāsaprot, kāda ir situāciju Sīrijā. Un ir nepieciešams skaidri saprast, ka ir jānodala lietas, ka ir uh, humanitārie jautājumi, ir ekonomiskie jautājumi, un tāpēc ir nepieciešams skaidri saprast, ko mēs darām ar Turciju. 3 miljoni cilvēku. Un ir jāsadarbojas ar Turciju. Protams, ir ļoti labi, ka ka pastāvēs iespēja uh, sākt strādāt uh, Turcijā. Eiropai par to būs jāmaksā, bet mums ir nepieciešams panākt to, lai cilvēki paliktu tur un nemaz nedotos uz Eiropu. Bet tagad sliktās ziņas. Uh, šobrīd notiek mēģinājumi uh, tirgoties viens pret vienu, respektīvi daži paliek Turcijā, daži savukārt uh, dodas tālāk. Un tas nozīmē, ka mēs atkal atgrieztos pie kvotām, atkal mēs pārkāpsim valstu suverenitātes principu un varam uzskatīt to par uh, sociālo manipulēšanu, un tas nav uh, risinājums. Paldies! Someras kundze, paldies priekšsēdētē. Cienījamie kolēģi, mums ir kopīga Eiropas Savienības uh, bēgļu politika. Šāda politika jau eksistē, taču daudzas valstis Eiropas Savienībā nevēlas pieturēties pie Eiropas Savienības tiesību normām, par kurām paši balsoja, un arī starptautiskās tiesības viņi neievēro, viņi vienkārši ignorē. Un tāpēc mēs esam šobrīd tādā situācijā, kādā mēs esam attiecībā uz bēgļiem. Un tas nozīmē, līdz ar to mēs esam spiesti pieņemt uh, Turcijas piedāvājumu, uh, paturēt bēgļus pie sevis, uh, nesūtīt viņus tālāk vai arī mainīt vienu pret vienu. Jautājums ir, vai tās vispār atbilst starptautiskajām tiesībām, vai mums ir uh, veidojas šobrīd pareizs tēls pasaulē, manuprāt, nav īsti pareizi. Mēs izskatāmies kā cilvēki, kas netiek galā ar savām lietām. Uh, Mēs esam tie, kas atsakās no solidārās un godīgas bēgļu politikas. Šobrīd Austrijas paziņojums un ir izraisījis kritikas kaskāde. Tiešām šobrīd mēs atsakāmies no starptautisko tiesību normu ievērošanas. Un tur, Turcija, protams, pieprasa kaut ko no mums, Un mēs šādā situācijā rīkotos pilnīgi tāpat, bet, draugi, ko īsti nozīmē vēl 3 miljārdi eiro? Uh, varētu likties, ka tas ir daudz. Atceramies, tik daudz naudas mēs iztērējam, lai glābtu Grieķiju. Šeit 6 miljārdi eiro īstenībā nav nekas. Ja mēs saprotam to, ka alternatīva būtu, ka visi šie bēgļi nonāktu mūsu teritorijā, ja, protams, tas nav skaists risinājums, mēs cenšamies uh, panākt to, lai cilvēku, cilvēki netiktu Eiropas Savienībā, un pat populisti saka to pašu. Un, manuprāt, tas trakākais ir tas, ka daži, daži valstu vadītāji, viņi neuzņemas šobrīd atbildību par to, ka vispār Eiropa ir nonākusi šajā krīzē. Manuprāt, Eiropas parlamentam uzdevums ir parūpēties par to, lai mēs panāktu vienošanos ar Turciju. Šobrīd tas ir izcinājums un ir jāsaprot, ka Eiropas parlamentam mēs esam atbildīgi par mūsu vērtību ievērošanu un atceramies, ka Eiropas parlaments ir tā institūcija, bez kuras nenotiek ne bezvīza režīma ieviešana, ne, Eiropas, ne iestāšanas Eiropas Savienībā. Lūdzu, Zipeles kundze, kā mēs tiekam galā ar bēgļu krīzi? Ārpus Eiropas Savienības, protams, var būt labas vietas un uh, labas iespējas bēgļiem, taču ir jāsaprot, ka Eiropa šobrīd aizver durvis. Balkānu ceļš ir aizverts, uh, tie, kas nāk no Turcijas, tiek sūtīti atpakaļ, un no Turcijas, no Turcijas uz Eiropu tomēr cilvēki vēl mēģina uh, tikt uh, uh, uz Eiropu. Šobrīd Turcija izmanto to, ka mēs nevaram vienoties iekšēji. Kāpēc tas ir tā? Tas ir tādēļ, ka valstu vadītāji, tai vietā, lai pieturētos pie demokrātijas un cilvēktiesība principiem, viņi vienkārši pagriež muguru. Ir taču tik daudz cilvēku, arī tik daudz brīvprātīgo, kas palīdz šobrīd uh, bēgļiem. Manuprāt, ir jābūt veidam, kā panākt humānu bēgļu politiku, lai pastāvētu Eiropas Savienība, kurā valda demokrātija un cilvēktiesības. Paldies, lūdzu, nākamais runātais Svica kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ko es varu pateikt no savas puses? Šobrīd masu mēdījos mēs varam dzirdēt arī pozitīvās ziņas, ka Balkānu uh, ceļš tiek slēgts, un mana valsts ir viena no tām valstīm, kas atrodas uz šī ceļa. Tā pašā laikā mēs šobrīd uh, saskaramies ar ļoti nopietnu humānu traģēdiju. Tuska kungs teica, ka teica topošajiem bēgļiem, uh, viņš teica, nenāciet uz Eiropu, nebrauciet pie mums, neusticieties noziedzniekiem. Mēs šeit runājam nevis par tikai cilvēku skaitu, mēs runājam par reālām sievietēm, reāliem bērniem, reāliem vīriešiem. Un tāpēc varam teikt, ka šobrīd mēs runājam par vienošanos, kurs, kas, protams, jākritizē un, eh, kas, protams, ir jākonkretizē, un es ceru, ka nākamajā samitā mēs varēsim to panākt. Mēs nevaram vienkārši izrakstīt čeku bez summas, vienkārši piedāvāt iespēju maksāt, ko viņi grib. Mums ir jānodala mūsu sarunas, tātad sarunas starp Turciju un Eiropas Savienību par potenciālo dalību Eiropas Savienībā, šā, tas ir jānodala no migrantu krīzes risinājumiem. Mums ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību problēmām ar masu mēdījiem, piemēram. Es varu piekrist tam, ka imigrācijai jābūt legalizētai un ir jāatvēl vairāk līdzekļu. Šobrīd mēs runājam par 6 miljārdiem no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šī summa tiek uh, novirzīta Turcijai. Manuprāt, ir jābūt standarta veidam, kā šādas problēmas tiek risinātas, nebūtu nepieciešams tikai visu laiku meklēt īpašus risinājumus. Atceramies arī nepieciešamību sargāt Eiropas Savienības ārējo robežu. Tagad mēs virzamies jau uz ļoti konkrētu risinājumu. Ja ko, risinājums nav konkrēts, mēs neko nevaram panākt. Uh, Grieķijai, manuprāt, ir jāpalīdz. Mēs nevaram uh, likt, tur, likt Grieķijai atrasties slazdā, jo Grieķija geogrāfiski šobrīd ir ļoti neizdevīgi. Lūdzu, nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāja kungs. Mēs redzam šobrīd, ka Eiropas Savienība nav pietiekami stipra un Turcija un Eiropas Savienība līdz šim ir veicinājusi šo krīzi. Tieši tādēļ Eiropu šobrīd var šantažēt, un Erdogans to var darīt. Mēs tiešām šobrīd atrodamies uh, turku tirgu un redzam, kā lietas notiek, notiek sarunas. Mēs jums darām šo, jūs mums savukārt kaut ko dodat pretī, tas ir loģiski. Eiropas Savienībai ir nepieciešams pieturēties pie pamatprincipiem, pie tiem principiem, uz kuriem Eiropas Savienība vispār ir dibināta, piemēram, solidaritāte. Solidaritāte vairs neeksistē. Vienīgais, kas, kas šobrīd eksistē, ir nacionālās intereses. Uh, tiek pilnīgi būvēti mūri, uh, gar robežām, uh, robežas tiek slēgtas, un uh, tas ir pretrunā ar mūsu principiem. Mums ir jāmeklē risinājums, un šim risinājumam jābūt politiskam. Savādāk Eiropas Savienība sabruks. Ir ļoti daudz eiroskeptiķu, kas uzskata, ka tagad viņa pozīcija ir stiprāka. Mums ir jābūt risinājumam, kas palīdz uh, cilvēkiem, īstiem bēgļiem nonākt Eiropā. Nevis vienkārši paturēt viņus kaut kur citur. Kepalijānisa kungs, paldies priekšsēdētāji! bēgļu problēma nav tikai Eiropas Savienības problēma, tā ir starptautiska problēma. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs meklētu Eiropas līmeņa risinājumu, bet arī starptautiskā līmenī. Un ANO, piemēram, arī ir iesaistījusies. Ir uh, daži mēģinājumi ar uh, histēriskiem paziņojumiem kaut ko risināt. Mēs saprotam, ka mums šobrīd ir nepieciešama labāka Eiropa, uh, stiprāka Eiropa un lai mūsu demokrātiskās institūcijas arī būtu stiprākas un labākas un lai mums būtu laba politiskā integrācija. Mēs nekadā gadījumā nevēlamies Turcija piedāvāt visu, ko viņi grib. Tik tiešām austrumu tirgumu nav vietas, un ir jāsaprot, ka sarunas ar Turciju ir ļoti nopietnas jautājums. Un, protams, šīm sarunām ir jānotiek sadarbojoties pilnīgi visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums ir jāsargā Eiropas Savienības ārējā robeža. Uh, tika runāts arī par starptautiskajām konvencijām, un visas dalību valsts ir parakstījušās starptautiskā konvencijas, kas attiecas uz jūras tiesībām un tā tālāk, bet Turcija, piemēram, nav parakstījusi vairāk starptautiskās konvencijas. Atceramies arī par Schengenas noteikumiem, Šobrīd Eiropas Savienība tiek apdraudēta, arī mūsu solidaritāte ir apdraudēta. Tāpēc ir nepieciešams Eiropas Savienības iekšienē pēc iespējas ātrāk meklēt politisko risinājumu. Risinājumu, kas prasa no dalību valstīm būt solidāram, un atceramies arī, ka ir dažas valstis, kas sevišķi cieši no bēgļu krīzes. E, situācija idomēnī ir ļoti nopietna, mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk to risināt, un 17. un 18. martā ir paredzēta nākamā galotņa tikšanās, un es ceru, ka pavisam drīz būs ļoti detalizēts risinājums. Paldies! Honorevole Garcia. Garcia Peres. Paldies! Mēs dzirdējām padomas vadītājus sakām migrantiem, ka viņiem nevajadzētu braukt uz Eiropu. Un mēs saprotam, kāds ir šeit draudz. Mēs netiekam galā ar šo krīzi jau mēnešiem ilgi, un mēs esam līdzvainīgi pārkāpjot cilvēku tiesības. Mēs tagad par cilvēkiem runājam kā par mantām, kā par uh, objektiem. Mēs ceļam sienas, mēs maksājam Turcijai, mēs redzam, ka bērni mirst pludmalēs, sievietes mirst no asargāzes un ir visa šī cilvēciskā drāma, kas notiek Turcijā. Un faktiski padome runā ar šo valsti un dotai naudu. Tas ir šokējoši jāmaina šis lēmums, jāpārdomā, ir jādomā par cilvēkiem un jāatgriežas pie Eiropas cieņas izpratnes Kelīkungs. Manis uzjautrina daudz kas dzirdētais. Ja Eiropas Savienības nepastāvētu, kas tad notiktu ar migrantiem? Vai individuālās valstis mēģināt vienoties ar Turciju vai apvienotās nācijas, dotu naudu Turcijai, vai situācija būtu labāka vai sliktāka? Es domāju, ka sliktāka. Eiropas Savienība tomēr mēģina kaut ko risināt. Un tā nav mūsu radīta problēma. Mēs gribam palīdzēt tiem, kas cieš. Cilvēki runājuši par šo viens pret vienu apmaiņu. Bet, nu, tas ir mēģinājums kaut ko risināt. Viens pret vienu. Nav tā kā vienāds pret vienādu. Mēs te runājam vairāk par juridisku, nevis nejuridisku risinājumu, par drošu, nevis bīstamu risinājumu, un to ir jāņem vērā. Esmu pārliecināts, ka 17. martā kurš, starp citu, ir svētā Patrika dienas īrijā, arī viņš bija vergs un migrants. Ierodoties īrijā, viņš varētu iedvesmot mūsu līderus atrast jaunu risinājumu. Tas man liek domāt par robežu jautājumu robežām ir jābūt kontrolētām un drošām. Mēs nevaram saglabāt iekšējo brīvību, kustību šeit, ja mēs nekontrolējam kara vai miera laikā ārējās robežas. Un jādomā arī par kvotām. Ja dalība valstis saka, ka ir maksimālais skaits, ko tās var uzņemt, Tas diktēs mūsu kopējo rezultātu. Mums jābūt praktiskiem, mēs gribam palīdzēt, bet mēs ejam pareizā virzienā un bez Eiropas Savienības, kur tad mēs būtu nonākuši. Ar to es arī beigšu. Paldies! Kolēģi, mēs kavējam, mēs ļoti kavējam, un tāpēc nekādas zilās kartas vairs nebūs un lūdzu ierobežojiet savu runas laiku, Bereskundze. Bereskundze, paldies priekšsādātāji, valdību, valstu un valdību vadītāju tikšanās 17. un 18. martā nedrīkst nozīmē, ka Turcija diktē Eiropas Savienības valstu nākotni, ka <clears throat> mēs kļūstam par tās klientu. Mēs nedomājam, ka risinājumu bēgļu krīzē ir iespējams atrast bēgļus sūtot uz uh, Turciju. Uh, Un es eh, ceru, ka Eiropa padome, kas eh, risinās šo jautājumu, to arī pierādīs. Eh, Dombrovska kungs norādīja, ka ir, ka ir mm, ka šī organizētā migrācijas uh, maršruti uh, nozīmē to, ka Eiropas eh, Savienība varēs aizņemties eh, naudu, lai risinātu šos problēmas, un pēc eh, taupības gadiem Tāpēc ir nepieciešams, lai Eiropas Eiropa padome risinātu ekonomiskās problēmas, bet arī aicinātu uz solidaritāti un nodrošinātu finansējumu, lai šo solidaritāti varētu finansēt. Paldies tālāk, Kristoforu kungs. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu. Es uh, uzskatu, ka tautas uh, pārstāvjiem ir jāizsakās bez eh, divdomīgām teorijām gan eh, par bēgļu problēmu, gan par attiecībām ar Turciju. Bēgļu problēma neskar tikai Eiropu. Un ar to nenodarbojas tikai Eiropas Savienības valstis, eh, arī citas valstis to dara. Un uh, un citām valstīm arī būtu jāatbalsta Eiropas Savienība, lai atrastu šeit eh, risinājumu, kas attiecas uz eh, cilvēku tirsniecību un eiroskeptiķiem. Es esmu pārliecināts, ka Eiropai izdosies atrast risinājumu. Tālāk par Turciju. Ko Turcija līdz šim bēgļu krīzē darījusi? Gribu atgādināt, ka Turcija ir daļa no problēmas jo tā daļai šo bēgļu krīzi ir radījusi. Bēgļi vēlējās uh, uz Grieķiju, viņi vēlējās uh, nokļūt tālāk uh, cauri Balkāniem, jo nevēlējās palikt Turcijā, bet uh, redzot uh, Turcijas šī brīža attieksmi, jāteic, ka tā ir šantāža, kura uh, vēlas no Eiropas uh, saņemt samaksu. Uh, par uh, savu rīcību un uzskata, ka Turcija šobrīd uh, nedrīkstētu prasīt intensificēt uh, iestāšanās sarunas un atvērt jaunas nodaļas, jo mēs zinām, kādas uh, vērtības, uh, kādas, uh, kādi principi Eiropā ir svarīgi un kā Turcijā tie netiek ievēroti. Ja Turcija neievēro panāktās vienošanās, piemēram, Ankaras protokolu, Ja tā neatzīst uh, Kipras uh, republiku, tā nav cienīgs partneris Nīdermīlera kungs. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, pirmdienas samits, manuprāt, sniedz zināmu pamatu tākotnes darbībām. Taču tas tiks viss izskaidrots 17. un 18. martā. Tomēr ir daži nepieņemami kompromisi šai vienošanās projektā ar Turciju. Mums nav pietiekamas drosmes. Mums ir arī dažas dalība valstis, kas ir ļoti egoistiskas, un tā arī darbojās, bloķējot Eiropas politiku. Eiropas Savienība, viņi saka, ir nespējīga, jeb impotenta, bet tieši viņi ir tie, kas to padara par tādu. Nav cita risinājuma, kā sociāli integrēt mūsu sistēmas. Mēs nevaram veidot ksenofobisku Eiropu. Mums ir pienākums veidot labāku Eiropu. Kelapkungs. Priekšsādātāja komisāra kungs, pirmdienas samits bija laba iespēja meklēt risinājumus. Pirmkārt, apturēt migrācijas plūsmas, noskaidrojot, kas ir kas. Arī neutralizēt kontrabandistu biznesu, kas bieži sadarbojas ar teroristiem, bet ar to nepietiek padomē ir jākoncentrējas uz uh, drošu zonu izveidi Sīrijā, kā to netieši pieminēja savā runā padomas pārstāv. Otrakārt, uh, ES uh, ārējo robežu aizsardzībai ir jābūt ne tikai prioritārai vārdos, bet tā ir jāpanāk arī realitātē. Tas prasa sadarbību. Tāpat mums ir jāgatavojas aizsargāt Eiropas ziemeļaustrumu robežas. Krievijā ir daudz nelegālu migrantu un, kā rāda pieredze, Krievija vēlē, varētu mēģināt uh, destabilizēt Eiropu no negaidīta virziena tālāk par datu aizsardzības pakotni. Jūs uh, aicinājāt to apstiprināt līdz 30. decembrim, un tas arī tika pildīts. Uh, bet uh, mēs sagaidām, ka Nīderlandes prezidentūras laikā tas uh, tiks pabeigts. Ja padome nepieņems lēmumu, digitālā vienotā tirgus uh, pabeigšana tiks atlikta līdz jūnijam. Mēs uh, redzam, kā līdzīga situācija bija ar steidzami nepieciešamo pasažieru datu aizsardzības, uh, pasažieru datu reģistru. Jotovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tuska kungs ir teicis, ka nelegālā migrācija beigsies. Taču tas tika teikts, lai nomierinātu mūsu pilsoņus. Vienošanās ar Turciju neierobežos šo spiedienu. Es nezinu, kāds būs padomas rezultāts, taču starposmā cieš daudz cilvēku. Bēgļi gaida pie aizvērtām durvīm. Šī uguns dzēšanas problēma, jeb risinājums nav produktīvs. Kā tad strādā šī schēma viens pret vienu? Kādas ir garantijas, ka Turcija samazinās migrācijas spiedienu? ja paralēli ir izveidojusies Turcijā cita ekonomika, kas faktiski gūst labumu un veicina cilvēku kontrabandu. Šie jautājumi ir jāatrisina. Šodien esam saņēmuši vislabākās ziņas no migrācijas eh, frontes. Te pašā laikā, protams, eh, līdz šim bija arī tik daudz sliktu ziņu un, un populismā plūsmā ļoti labi izmantoja šos, šīs sliktās ziņas. Šobrīd Eiropas Savienība varētu teikt ir kļuvusi par uh, sliktu, ap, slikta apdraudējuma upuri. No vidusjūras ir uh, uzlaboti signāli no, no Maltas, no Lampedūzas, un tad galu galā piedzima šī doma par to, ka varētu uh, transportēt cilvēkus, un tas jau 21. gadsimta visdīvainākā ideja, un uh, Libānā, Turcijā šie cilvēki gal galā nonāca, tāpēc esmu ļoti gandarīts, ka gal galā topa kopīga Eiropas Savienības atbilde uz migrācija krīze, protams, ir grūti šobrīd, un sadarboties ar Turciju tik tiešām nav viegli, taču tas ir vajadzīgs. Uh, arī kaut vai tādēļ, ka mēs vēlamies palīdzēt Grieķijai, mums ir nepieciešams meklēt risinājumu, politisku risinājumu uh, arī Sīrijas problēmai. Tusks kā uh, vadītājs noteikti teica, ka ir nepieciešams apturēt nelegālo migrāciju. Paldies, lūdzu, nākamais runātais. Kas? Lihelī kungs, uh, liels paldies priekšstādātājiem. Eiropas uh, institūciju struktūrai nozīmē, ka mēs esam nonākuši krīzē. Mēs jau trīs ar pus stundas uh, diskutējam par pirmdienas uh, samitu, kurā neviens no mums nebija piedalījies. Pat ne komisijas uh, vicepriekšstādātājs, pat ne parlamenta priekšstādātāji. Un uh, mums ir ārkārtīgi grūti saprast, kas šajā samitā notika. Uh, Tāpēc varbūt uh, labāk ir runāt uh, politiskā līmenī. Ja mēs saņemam informāciju tur, tad mēs saņemam informāciju arī parlamentā. Un tāpēc uh, būtu labi, ja vismaz Junkara kungs būtu šeit, jo viņš ir viens no tiem, kas šajā samitā piedalījās. Visi, komentāri, kuros tika sacīts, ka Eiropa piedzīvo ļaunāko krīzi kopš otrā pasaules gala, eh, kara, eh, nozīmē to, ka mums tas ir eh, jāuztver nopietni. Valenciānu kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es gribu teikt, ka ir ārkārtīgi nožēlojami, ka priekšsādātājs Tusks un prezidents Junkers nevar šodien te būt klāt. Uh, jo daudzi, kas šodien izteicās, eh, norādīja, ka Eiropa atkāpjas no saviem principiem un dalītas um, atbildības. Padome mums uh, arī nevēlas uh, sniegt detalizētu informāciju, un tas man šķiet juridiski apšaubāmi, bet arī no ētikas un morāles viedā, viedokļa tas ir nepieņemami padomes pieņemto secinājumu tekstā nekur neparādās um, tādi formulējumi kā cieņa pret cilvēku vai cilvēktiesībām. Un ir svarīgi, lai šajā parlamentā padome, parlaments un komisija skaidri parādītu, ka mēs domājam par cilvēkiem un ka tā ir atšķirīga Eiropa nekā tā, par kuru jūs runājat uh, Eiropa domē. Zoriņu kungs. Eiropas um, prioritātes ir nodarbinātība, izaugsme, konkurētspēja, bēgļu krīze, un tāpēc ir svarīgi ne, nenonākt pie nepareizas uh, diagnozes. Uh, Migrantu krīzi izraisīja ekonomiska, politiska un sociāla mazisinība Eiropas Savienībā. Šo problēmu, ar, sol, balstoties uz solidaritāti un sadarbību, bija iespējams risināt. Eiropas semestra ietveros Eiropas komisija dalību valstīm nāk klajā rekomendācijām it īpaši tām valstīm, kas saskars ar asimetriskiem triecieniem, bet šīs uh, rekomendācijas nevienmēr ir adekvātas, tās koncentrējas uz izglītību, pētniecību, vērtību ķēdes uh, veidošanu, makroekonomisko nelīdzsvarotību, bet um, tā prasa arī uh, samazināt atvēlētos budžeta līdzekļus svarīgām nozarēm valsts pārbaudē. Eiropas projektam ir nepieciešami stimuli, izmantojot um, līderību un vienotu redzējumu. Santa kungs, es ceru, ka vienošanās ar Turciju kļūs par um, formālu vienošanos, jo es neredzu labāku risinājumu Turcijai un Eiropai ļoti bieži ir asimetriskas un eh, pat bieži pretrunīgas eh, intereses eh, bēgļu krizē un situācijā Sīrijā. Divdomība mm, ļoti bieži nepiemērotā brīdī var novest pie sabrukuma. Ir nepieciešams atvēlēt līdzekļus bēgļu krīzes risināšanai Tērci, Turcija vēlas panākt ievērojumu progresu attiecībā uz savu kandidatūru, pievien, pie, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Kaut arī mēs kritiski vērtējam uh, Turcijas rīcību saistībā ar kurdu jautājumu mēs domājam, ka acīm redzot būtu lietas saukts īstajos vārdos un atzīt atšķirības un viedokļu domstarpības starp šīm divām valstīm. Pikulis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc sešiem gadiem Sīrijas karš ir kļuvis par lielāko humāno krīzi kopš otrā pasaules kāra Tas ir radījis arī smagas problēmas Eiropas Savienības funkcionēšanā. Labi, ka sarunas šobrīd ir kļuvušas konkrētākas, mums šobrīd ir plāns migrācijas krīzes eh, risināšanai un atsevišķi elementi tajā ir apsveicami, tīpaši kontrabandas apkarošana. Tomēr nevajadzētu ļaut uh, tam novest eh, pie manipulācijām ar atsevišķu valstu interesēm. Uh, Cilvēktiesību situācija Turcijā aizvien pasliktinās. Šobrīd tās augtais Balkānu maršruts ir slēgts, bet cilvēki ir iesprūduši pie Maķedonijas robežas un valstis pie Eiropas Savienības ārējām robežām saskaras ar ļoti lielu spiedienu Gīles kundze, paldies priekšsādātāja ministre. Vēl viena nedēļa, vēl viens samits, un mēs neesam ne par matu pietuvojušies bēgļu krīzes atrin, atrisinājumam. Ir nepieciešama kārtīga stratēģija, un tā vietā, lai mēs risinātu problēmas, kādas radušās Grieķijā ar migrantu plūsmām, mēs uzticam šo problēmu risināšanai tu Turcijai. Nedrīkst atteikties no mūsu vērtībām Kāpēc mēs uh, pievēram acis uz uh, vārda brīvības un plašsaziņas uh, līdzekļu brīvības ierobežošanu Turcijā? Kāpēc uh, mēs pieļām to, ka Turcija kolektīvi soda iedzīvotājs uh, dienvidaustrumos? Ir nepieciešama bezvīzu režīma piedāvāšana un sarunu pātrināšana ar Turciju. Uh, neizbēgami iedragās mūsu uzticamību. Tā Eiropas Savienībai ir ļāvusi mūsu kaimiņu valstīs eh, vērot stabilitāti un tiesiskam. Gramatikākis kungs, lūdzu. Dārgie kolēģi, risinot uh, bēgļu krīzi, mēs uh, daudz lietojam skaistus vārdus, uh, bet uh, tie ir meli. Ir skaidrs, ka mm, risinājums prasa Turcijas iesaistīšanu. Grieķija ir pildījis savus solījumus, savukārt Turcija nē, un tā izvirza aizvien jaunas prasības, gluži kā austrumu tirgū bet tas skar uh, cilvēku dzīvības. Kā Eiropa var šeit piedāvāt uh, atbildes, ja tā ir solidāra un turas pie savām vērtībām? Pirmkārt, mums ir jāuzņemās pašiem sava atbildība attiecībā uz bēgļiem, jo Grieķijas salās ir ļoti labi redzams, cik smaga ir šī katastrofa sadarbība ar Turciju bēgļu jautājumos ir nepieciešams priekšnoteikums sarunu turpināšanai, bet tā nevarētu būt atslēga, kas Turcijai vienkārši atver durvis uz Eiropu. Gribēju vēlreiz uh, citēt Žānu Polu, ja mēs neturēsim vaļā acis, uh, neredzēsim, kāda ir realitāte, mums uh, nāksies raudāt. Uh, postas uh, kundze, paldies uh, priekšsādātāji. Angela Mērķa Merkele vakardien izteicās par sarunām ar um, Erdogana režīmu, un, un tā bija veiksmīga diena tirgotājiem Turcijas mm, tirgu, laba diena kontrabandistiem. Jā, desmit sīrieši gumijas laivā tiek apturēti Egejas jūrā, tie tiek nosūtīti atpakaļ uz Turciju. Un eh, tā vietā mēs eh, uzņemam desmit cilvēkus no Turcijas nometnēm. Tā būtībā ir kaulēšanās ar eh, cilvēku dzīvībām, cilvēktiesību neievērošana. Un man ir uh, briesmīgi apzināties, ka Merkeles kolēģi ir gatavi šādam risinājumam piekrist. Problēma ir tāda, ka Merkeles oponenti pied, piedāvā vēl sliktākus risinājumus vai vispār nekādus. Uh, Vakardien nebija laba diena cilvēktiesībām. Manā Eiropā mēs būtu rīkojušies ar viedumu un atbildību, ne, nevis kā Erdogāna ķīlnieki. Andru Lakis kungs. Paldies, eh, priekšsādātāji. Eiropas parlamentā un padomē ir pārstāvēti dalību valstu pārstāvi. Mēs visi mēģinam atrast risinājumu bēgļu krīzai Tomēr vienīgais, kas šeit ir svarīgi, ir struktūra fondu līdzekļi, kas dalību valstīm tiešām spēlē ļoti būtisku lomu. Daudzi saka, ka mēs esam panākuši ar Turciju vienošanos, kur mēs nespēsim īstenot, jo Erdogāna loma Sīrijā un uh, reģionā kopumā netiek ņemta vērā. Mēs arī nereaģējam uz cilvēktiesību situāciju Turcijā. Problēma ir bēgļos, bet ir jādomā arī, kā saglabāt Eiropas juridisko kultūru. Mēs šobrīd esam Grieķijā ļoti sliktā ekonomiskā situācijā. Pie mums šobrīd ir simtiem tūkstošu uh, bēgļu un situāciju bez solidaritātes nav iespējams atrisināt. Tā ir jā, jāparāda arī darbos. Jā, j... Tagad mums ir brīvais mikrofons. Bet lūdzu, esiet ļoti precīzi ar laiku. Sotovas konza, priekšsēdētāja kungs, ministres konza, esmu ļoti gandarīta dzirdēt to, ka Eiropas Savienība meklē risinājumu un uh, ka tomēr ir uh, nepieciešams saprast, ka dažām valstīm ir nepie, ka dažām valstīm vēl ir jāakceptē bēgļu skaits, kas būtu solidārs. Mums ir jāsaprot arī, ka mums ir nepieciešama lielāka ekonomikas izaugsme, lai mēs varētu to visu panākt. Dalību valstīm ir jābūt arī svarīgiem pasākumiem tā, lai veicinātu ekonomikas izaugsme. Turcijas risinājums šobrīd nav tas vienīgais risinājums. Ir tikpat svarīgi censties panākt mieru tuvajos austrumos un jāaizsargā ārēja robeža. Un eh, kad tiks pieņems lēmums par to, kā 3 miljārdi eh, Turcijai tiks novirzīti, tad ir tikpat svarīgi, lai mēs saņemtu informāciju, kā šie līdzekļi tiek izlietoti apmaiņa viens pret vienu, kas šobrīd tiek piedāvāta, manuprāt, tas ir labs veids, lai pārtrauktu nelegālo migrāciju. Gomeses kundze, Turcijai ir jāpiedalās sarunā, sarunās, uh, un uh, ir skaidrs, ka tur, no Turcijas nāk arī liela problēmu daļa, arī tas, ka uh, Irākā un Sīrijā Turcija ir palīdzējusi panākt to, lai tur būtu tik nestabila situācija. Erdogana kungs izmanto šantāžu, uh, Un, protams, vienmēr ir iespēja novirzīt tu, uz Turciju Eiropas Savienības uh, juridiskās un morālās saistības attiecībā uz bēgļiem. Mēs nedrīkstam panākt Kopenhāgenes kritēriju neievērošanu. Erdogans darbojas pret Turcijas iedzīvotājiem, pret kurdiem, pret si kurdiem, kas dzīvo Sīrijā un būtu nepieciešams to visu spēku novirzīt, lai cīnītos ar terorisma grupām. Šobrīd tiešām mēs runājam par tādu īstu turku bazāru, tiek runāts par to, ka mēs neievērojam savus principus, un padomu un komisija uzskata, ka viss ir ļoti labi, viņi var ar tīru sirdsapziņu runāt par uh, cilvēktiesībām un uh, par tiesiskumu, bet reāli sanāk tā, ka bēgļi, kas ir reāli cilvēki, pret viņiem izturās kā pret dzīvniekiem. Paldies tagad lūdzu Tomašiča kungs. Tomašičas kundze, paldies priekšsēdētāji. No pašas pirmās dienas, kad sāka, kas notika, kad notika šī krīze, tad ir nepieciešams saprast, ka problēma ir jārisina uz vietas, tur, kur problēma ir sākusies, tas ir Irākā. Vienošanās ar Turciju varētu būt solis pareizā virzienā, ja Turcija būtu tāds partneris, kuram mēs varētu uzticēties. Turcija tik tiešām no Sīrijas ir pieņēmusi ļoti daudz bēgļu, taču ir skaidrs, ka Ankara izmanto šo krīzi, lai mūs šantažētu un lai veicinātu savu interesu ievērošanu. Situācija kas šobrīd ir izveidojusies, nav nepamanama, un mēs nevaram gaidīt, lai Amerika un Krievija iesaistītos krīzes risināšanā tikpat lielā mērā, kā mēs. Šobrīd ir pienācis brīdis, lai Eiropas Savienība varētu parādīt, ka mēs varam atrisināt šo problēmu, izdarīt to koordināti, koordinēti un, protams, veicināt arī eh, tuvo austrumu mieru. Jakočiča kungs, paldies priekšsēdētāji! Šobrīd mēs runājam par globālu problēmu, Un vienošanās, kas šobrīd ir panākta, ir laba, tas ir daudz labāk nekā tā anarhija, kas bija pēdējo mēnešu un gadu laikā. Mēs esam labi informēti, kas notiek uz Balkānu ceļa. Mēs redzējam, kā, kāda uzvedība uh, tiek pieļauta uz šī ceļa. Ir dažas valstis, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis, piemēram, Serbija un Maķedonija. Šīs valstis darīja pat vairāk. Savukārt Eiropas Savienības dalību valstis uh, vienkārši nostiept dzeloņu stiepļu drāti un attiecīgi uzskata, ka viss ir kārtībā, viņi aizsargā savu robežu. Manuprāt, tas nav pareizi. Tas, ko mēs redzējām pēdējo mēnešu laikā, tas nav nopietni. Padomājam, piemēram, starp, par, par uh, robežu starp Horvātiju un Sloveniju. Sl situācija šobrīd ir dramatiska. Grieķijas, Maķedonijas robeža arī ir ļoti šobrīd atrodas nepareizā stāvoklī, tur viss ir jālabo. Tas tagad lūdzu Rodrīgas kungs. Sēra Rodrīgas. Rodrīgas kungs. No, no, no. Sēra Rodrīgas. Gracias, presidente. Rodrīgas kundze, paldies priekšādātāji. Ministres kundze, nākamajā nedēļā lauksaimniecības lauksaimniecības samitā tiks runāts arī par, par lauksaimniecības krīzi, un šī krīze ļoti ietekmē mūsu iedzīvotājus, gan tos tirgus, kas ir saistīti ar piena, gaļas ražošanu, ar augļiem un dārzeņiem. Komisija būtu nepieciešams izmantot savu kapacitāti, lai reaģētu uz piena krīzi, Un šobrīd mēs varam tikai novērot to, ka komisijas politika nedarbojas. Tāpēc arī nākamajā padomē nākamajā sanāksmē lūdzu runājiet par reālām problēmām, runājiet par, tom, par to, ka piena nozarē būtu nepieciešams regulēt uh, ražošanu, un tad mūsu iedzīvotājiem būs darbs. Un es šeit runāju ne tikai par jaunām darba vietām, bet par to, ka mēs nedrīkstam apdraudēt esošās darba vietas, tāpēc arī lūdzu ņemiet vērā uh, piensaimnieku situāciju un jāsaprot, ka šis tirgus ir jāatbalsta. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Varu teikt, ka Turcija uh, šobrīd ir problēmā, bet ne jau tā problēma, par kuru mēs šobrīd runājam. Uh, īstā problēma šobrīd ir Eiropa. Eiropa netiek galā ar savu krīzi. Un mēs nevaram uzskatīt, ka mēs esam nacionālo interešu uh, kopsavilkums. Mēs vienkārši esam, mums ir jābūt kopīgām interesēm, mums ir jābūt starp valdību uh, risinājumam, un šobrīd mēs vienkārši maksājam Turcijai par to, lai viņi uzņemtos mūsu atbildību un tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Un uh, Eiropas Savienība kļūs par cietoksni. Eiropas Savienībai jābūvē mūri, jāaizsargā savi, savas robežas. Mums ir 29. dalība valsts, varētu teikt, un tā ir Eiropa kopumā. Un nekādas veto tiesības šeit nepastāv. Mēs vēlamies pavisam savādāku situāciju. Mēs nevaram vienkārši noraudzīties uz to, kā situācija risinās. Mums ir jābūt sadarbībā arī ar mūsu iedzīvotājiem, ar, un ir jābūt solidaritātei Eiropas Savienībā. Un tagad lūdzu Hāna kungs, komisāra kungs. Liels paldies priekšsādātā ministras kundze, dāmas un kungi. Liels paldies par šo kaismīgo diskusiju. Tīpaši liels paldies uh, visiem tiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Es vēlējos arī uh, piekrist tiem, kuri teica, ka mums kaut kas ir nepieciešams. Jā, ir nepieciešams politisks risinājums Sīrijā, globāls risinājums migrācijas plūsmām, ir nepieciešama arī ilgspējīga un um, funkcionējoša ārējo robežu aizsardzība, bet ir nepieciešams arī raudzīties patiesībai acīs, ir nepieciešama arī īstermiņa risinājuma. Un tāpēc ir nepieciešama funkcionējoša vienošanās ar Turciju, pie tās ir jāstrādā, un manuprāt, pirmdiena bija ārkārtīgi svarīgs solis, lai nodrošinātu šīs vienošanās ilgtspēju. Manuprāt, tā arī bija diena, kas pierādīja, ka tikai Eiropas līmeņa risinājums iesaistot visas puses ir risinājums, un šo risinājumu par šo risinājumu ir jāņem, jālēm visiem, un visiem tas ir arī jāīsteno. Izolēta rīcība mūs pie mērķa nenovedīs, tas ir jāapzinās, un es domāju, ka pirmdien to arī parādīja. Vēlējos pavisam īsi pakavēties pie dažiem uh, būtiskākajiem punktiem, kas te ar, aizvien no jauna tika pieminēti, gan iespējama vīzu režīma liberalizācija, gan pātrināta iestāšanās sarunu risināšana. Komisi, es varu jums ap, ap, apsolīt komisijas vārdā, ka tas ne, viss nenotiks um, atkāpjoties no uh, tādiem principiem kā cilvēktiesība, ievērošana, mēdīju brīvība, vārda brīvība. Un, ja kāds vēlas uh, sekot Eiropas Savienībai, tad uh, viņam ir jāievēlo, jāievēro arī spēles noteikumi. Mēs nevaram izvirzīt kaut kādus atsevišķus noteikumus uh, kādai valstī. Šīm sarunām jānotiek atbildīgi un nopietni. Uh, Un uh, runājot par bezvīzu režīmu, jāteic, ka daļa no šīs vienošanās ir arī atpakaļ uzņemšanas uh, līgums. Un tas nozīmē, ka Turcija no visām Eiropas Savienības dalību valstīm uzņems atpakaļ migrantus, ja nav iespējams eh, viņiem piešķirt eh, patvērumu tiesības. Arī tas ir Eiropas interesēs. Tālāk par šiem trim vai sešiem miljardiem eiro. Atklāt sakot, es uh, vairs uh, nespēju to izturēt, ja Turcija saka, ka viņi no šīs naudas ne centu vēl nav redzējuši. Viņi arī neredzēs nevienu centu. Uh, mēs šīs naudas izlietojumu kontrolējam paši. Es viesojos Austrum Anatolijā, vairākās citās Turcijas vietās, pats apskatījos, kāda ir situācija šajās bēgļu nometnēs, un man Turcijas un ārvalstu NVO ir jāpauša cieņa par to, kā tiek nodrošināti cilvēcīgi apstākļi, kur viss ir pieejams, um, lielveikali, skolas. Un, piemēram, tur ir 3000 um, telšu, kurās um, dzīvo 18000 cilvēku. Tomēr viņiem ir visa nepieciešamā aprūpe. Un nodrošinot uh, pēdiņās tikai 40 miljonus eiro, mēs nodrošinājām, ka sešus mēnešus 300 uh, tūkstoši bēgļu Turcijas nometnēs uh, tiks apgādāti ar nepieciešamo. Mēs garantējām 55 miljonus eiro, lai nodrošinātu to, ka 200 tūkstoši bēgļu bērnu visu gadu var apmeklēt skolu. Uh, Jūs redzat, ka pat ar nelielām summām ir iespējams nodrošināt to, ka cilvēki šajā reģionā var uzturēties um, drošos apstākļos. Un es uh, pats runāju pat ar daudziem bēgļiem Austrum Anatolijā. Viņi visi pēc iespējas ātrāk grib atgriezties Sīrijā, viņi negrib doties uz Eiropu, un tāpēc mums ir jāstrādā gan pie politiskiem risinājumiem, gan arī jānodrošina, ka tajās vietās, kur viņi uzturās, viņi var dzīvot cilvēcīgos apstākļos un ka bērniem un jauniešiem ir perspektīva, kur paver iespēja apmeklēt skolu. Un tieši tāpēc mums uh, būtu daudz uh, spēcīgāk jāatbalsta ekonomiskās aktivitātes, lai tur rastos jaunas darba vietas un arī bēgļi varētu strādāt. Pirmdiena, dāmas un kungi, bija svarīgs solis, tomēr ir skaidrs, ka prezidentam Tuskam ir uzdevums šīs sārunas novadīt līdz galam. Ir nepieciešams nodrošināt Eiropas sadarbību un, protams, pēc tam arī solidāru īstenošanu. Paldies! Paldies! Lūdzu, apsēdieties, mums vēl ir runātāji, kam jārunā, un lūdzu esat klusi. Padoms vārdā, Lešētas kundze. Kā es teicu, no rīta ar Turciju ir jāstrādā vēl un vēl. Un tāpēc Tuska kungs virzīs priekšlikumus un izstrādās detaļas par šo vienošanos līdz marta padomas sēdēji Ne jau visu padomē var pat laban atbildēt, taču saprotiet, ka Eiropas vadītāji ir skaidri pateikuši, ka darbs pie priekšlikumiem ievēro starptautiskos likumus un var piekrist Vēberkungam, ka tas viss notiks partnerībā ar Turciju nevis atkarībā no Turcijas. Mērķis nav tikai apturēt bēgļu ierašanos, bet pāriet no nelegālas uz legālu migrāciju, izbeigt cilvēku nāvi jūrā un citur. Mēs nepārdodam savas vērtības, mēs neejam uz kompromisiem nopietnās lietās, mēs pātrinam bezvīzu režīmu jautājumu, nevis ieviešam to. Un tas pats attiecās arī uz iestāšanās sarunās. Visi šie jautājumi ir saistīti ar apstākļiem. Mēs nepazemināsim latiņu šiem apstākļiem lai kāda būtu sistēma, par kuru mēs vienosimies ar Turciju, tiks ievērots nacionālie un starptautiskie likumi. 7. marta paziņojumā ir teikts, ka nekas netiks pārkāpts. Taču tai pašā laikā gribētu uzsvērt, ka morālā nostāja luksus, ko mēs nevaram pilnībā vienmēr ievert. Pat laban nav perfekcijas stāvoklis. Readmisijas līgums starp Turciju un Eiropas Savienību paredz to, ka visi neregulārie migranti tiks uzņemti atpakaļ, kas caur Turcijas teritoriju ir iebraukuši Eiropā Mēs esam vienojušies ar Turciju pātrināt šīs prasības un noteikumus. No Grieķijas uz Turciju jau 300 neregulārie migranti ir pārcelti, un mēs gaidām, ka Turcija izpildīs starptautiskās prasības, un neaizmirsīsim. 2,5 miljoni bēgļu jau Turcijā dzīvo patvērumā. Tie, kas runā par Ženēvas konvenciju, es saprotu jūsu raizes. Taču, kā jau uzsver, mēs ievērosim juridiskās pienākumus, nenutiks nekāda tirdzniecība Tai pašā laikā, vai jūs tiešām domājat, ka pašreizējā situācija, kurā cilvēkiem ir bīstamos apstākļos mazās laivās jāceļās pāri jūrai, atbilst starptautiskajiem noteikumiem? Domāju, ka tas tā nav un mums ir jādara viss, ko mēs varam darīt, lai šo modeli pārtrauktu. Tas ir mūsu morālais pienākums. Un Kamala kungam ir taisnība. Reāli ienaidnieki nav bēgļi, bet kontrabandisti. Priekšsēdētāji kungs, nobeigumā gribu teikt, par Turcijas represijām. Mēs skaidri Turcijas premjerministram gan Merkels kundze, gan mūsu valsts premjerministrs ļoti skaidri pateica, ka mēs to uzskatām par nepieņemamu. Mēdīju brīvība, vārda brīvība nav jautājums, par ko mēs runāsim kā tirgus objektu mēs nepievērsim acis uz šiem pārkaukumiem. Atbildot Infeld kundzei, gribu teikt labi, ka atgādinājāt par to, ko es esmu teikusi pirms gadiem. Es joprojām pieturos pie šīs pozīcijas un gribu teikt, ka tā bija faktiski tāda kā vīzija. Eiropas risinājumus mēs meklējām tad, un es arī šodien meklēju Eiropas risinājumus risinājums. Paldies ministrei. Beidzam debatas par šo jautājumu. Man ir daži paziņojumi prezidenta Šulca vārdā.